uh, precīzi strādāt. Nu, ja es pārāk jums traucēju. Gott, geht's jetzt nicht los? Ich meine, das liebe Kolleginnen, liebe dārgie kolēģi un kolēģis. Visus jūs sirsnīgi sveicu. Sākam uzklausīšanu komisāra amata kandidāti. Digitālās aģents jautājumiem. Krūskundze. Sirsnīgi sveicu jūs. Rūpniecības komitejā. Sveicu arī kultūras iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības, kā arī juridiskās komitejas deputātus, kas arī ir aicināti piedalīties šajā uzklausīšanā, kā jūs zinat, var arī deputāti no citām komitejām piedalīties uzklausīšanā un uzdot savus jautājumus. Daži no jums to jau ir dzirdējuši, bet norādīšu uz to, kāda būs uh, norise. Krūzes kundzei tiks dot iespēju desmit minūtes uzrunāt klāsas sošos, un tad mums būs iespēja uzdot jautājumus. Sekojošā veidā tas notiks vienu minūtu jautājums, divas minūtes atbilde, pusminūte papildu jautājums un pusotra minūte atbildus. Uh, papildu jautājumu. Lūdzu, ievērojiet to, ka mēs ļoti, ļoti precīzi ievērosim šo laiku, jo visādi citādi uh, mēs iekavēsim laiku un Bez tam mm, jādod iespēju uzdot jautājumu arī tiem kolēģiem, kas ir jautājumu saraksta mm, apakšgalā. Tātad ļoti lūdzu jūs precīzi ievērot jums atvēloto laiku. Visādi citādi izmantošu iespēju ar uh, āvriņu dot jums zīmi vai arī, nu, nepieciešamības gadījumā atslēgšu mikrofonu. Es domāju, ka vairāk nav nekas jāsaka, visu pārējo jums jau teicu, vai arī jūs jau to zinat, jo daudz no jums ir piedalījušies eh, dažādās uzklausīšanās. Uh, Redzam arī, ka kolēģu rindas ir kļuvušas tādas uh, caurskatāmākas, iespējams, ka viņi vēl citās uh, komitejās uh, tagad strādā. Krūskuns, jūs esat ieņēmusi jau vietu, tādēļ došu jums vārdu, aicināšu jūs uh, uzrunāt klātesošos rakstveida uh, dokumentus. Visi ir saņēmuši, visi tos varēja izlasīt. Krūskuns, jums vārds. Mēs uh, ar nepacietību gaidam jūsu uzrunu. Thank you, Chairman Rowe. Paldies, uh, priekšsētātāja Roela kungs, un uh, pateicos arī parlamenta deputātiem par šo iespēju stādīt priekšā manas idejas jums un uh, droši vien arī daudziem eiropiešiem, kas vēro šo uzklausīšanu pie saviem datoriem tiešraidē. Šīs uzklausīšanas straumēšana internetā uh, ļoti skaidri parāda. Tas ir tāds simbols, cik ļoti svarīgas informācijas un komunikācija tehnoloģijas, jeb IKT, ir kļuvušas tik daudzās mūsu dzīves jomās Eiropā. IKT eh, skar jebkuru Eiropieti katru dienu. IKT eh, veicina izaugsmi, nodarbinātību, šīs tehnoloģijas uzlabo mūsu dzīves kvalitāti, uh, un uh, šīs tehnoloģijas uh, palīdz mums komunicēties. IKT veicina uh, to, ka mēs varam uzlabot mūsu ikdienas dzīvi un savu labklājību. Digitālā darba kārtība ir paredzēta, lai vēl maksimizētu šos uh, pozitīvos aspektus. Un ja jūs man atbalstīsiet un apstiprināsiet mani komisāra samatā, tad es uh, kopā ar jums gribētu strādāt, lai nodrošinātu uh, šo te aspektu ievērošanu visās politikas jomās. Eiropā ir ļoti veiksmīgi um, pierādījumi tam, ka mēs darbojamies informāciju un komunikāciju jomā, bet mēs nevaram ieslīgt pašapmierinātībā. Tā vietā mums ir uh, jāie. Ja jāvēro tāda pieeja, kas eh, ļauj rasties jauniem tirgiem un jaunu strādāšanas un dzīvošanas veidiem. Uh, Lai to atbalstītu, mums ir jāinvestē gudrā veidā, lai izmantot mūsu stiprās puses, radot tādus apstākļus, lai Eiropa varētu attīstīties digitālā ekonomika. Ja jūs mani apstiprināsiet par digitālās darba kārtības komisāri, tad es gribētu censties radīt tādu vidi, kurā varētu rasties uh, līdzīgi jauninājumi kā Nokia, Skype vai GSM standarts Ja mums eh, būs pietiekama ambicioza darba kārtība, tad mēs varēsim veicināt eh, jaunas izaugsmas un darba vietu paudzes veidošanos Eiropā. Manuprāt, šajā darba kārtībā ir sešas daļas. Pirmā ir pētniecība un jauninājumi. Tātad ciešāk apņemšanās uh, investēt pētniecībā un jauninājumos. 1,7 miljārdu eiro gadā kopiena uh, ir paredzējuši šādus līdzekļus IKT uh, budžetam. Tas ir liels apjoms, bet tomēr skatīsimies to kontekstā. Tas uh, ir mazāks apjoms nekā Google uh, ikgadējais inovāciju un pētniecības budžets. Tātad mēs nedrīkstam uh, uh, neliederīgi iztērēt pat vienu eiro. Bez uh, šīs naudas nenotiktu uh, E, pētniecību un jauninājumu attīstīšanu. Un tāpēc mums e, ir jāpiesaist pēc iespējas vairāk nacionālie investīciju avoti, un mums ir jābalstās uz mūsu jaunajiem pētniekiem, lai veidotu inovāciju sistēmu Eiropā, kurā visa izmēra IKT kompānijas Eiropā varētu uh, izstrādāt pasaules līmeņa uh, produktus. Mēs varam veidot dažādas uh, ietvaru programmas, uh, varētu veidot arī dažāda veida privātās un publiskās partnerības vai arī pirms komerciālo iepirkumu. Lai ar kādiem līdzekļiem galu galā mums vajadzētu panākt tādas tehnoloģijas, kas uzlabo cilvēku dzīvi, piemēram, tādas tehnoloģijas, kas ļautu vecāku gadgājumu cilvēkiem dzīvot neatkarīgi, uh, tādas tehnoloģijas, kas samazinātu veselības aprūpas izmaksas, man uh, šķiet Dānija ļoti uh, priekšzīmīgi tiešām ir strādājusi. New York Times bija lielisks raksts par to, kā Dānija ir vadošā, izrāvusies priekšā Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, tīkli, kas uh, uh labāk un ātrāk savieno cilvēkus un uzņēmumus, un tādas tehnoloģijas, kas transportu padara zaļāku un drošāku. Otrā daļa ir infrastruktūra. Biznesa uh, vide un uh, pilsoņi būs uh, aizvien vairāk jāsavieno, jāsasaist, un lai to panāktu, mums ir jāinvestē blīvos, atvērtos un drošos plaštuljoslas tīklos un jāizlanto arī radiospektrs efekts, efektīvi. Eh, lai to panāktu, ir vajadzīgi par, pareizie stimuli, lai veicinātu privātās investīcijas un eh, nebūtu monopolu mūsu tīklos. Ir jābūt arī mētiecīgam eh, publiskajam investīciju apjomam. Un, lai panāktu šādu infrastruktūru, mums ir vajadzīgi konkurētspējīgi tirgi. Jābūt konkurencei tirgu, lai radītu uh, pieejams pakalpojums par pieejamām cenām. Trešā sadaļa ir uzticēšanās un drošība. Ir jābūt tādām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kurās, uh, kurām var uzticēties. Ja Eiropas pilsoņi satrauksies par drošību, par krāpšanu vai apdraudējumu viņu bērniem, tad IKT um, attīstību tas kavēs. Un mums vajadzētu arī uh, Uh, panākt tādu uzticamu un atskaitīšanās sistēmu ietverošu uh, pārvaldi šajās tehnoloģijās. Pieeja un prasmes. Mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem ir jābūt tām prasmēm, uh, kāds ir vajadzīgs, lai izmantot IKT. IKT neko nedod, ja mēs aizmirstam cilvēkus. Mēs varam radīt tīklus un ierīces, bet Ja vecāka gada gājuma vai uh, netika izglītot cilvēki nevarēs izmantot šīs tehnoloģijas vai arī uzņēmumi nevarēs atrast uh, darbinieks ar pie, vajadzīgajām prasmēm, tad mēs būsim nošāvuši garām mērķim. Piektā sadaļa. Jāīsteno tas, ko mēs uh, runājam, par ko mēs stāstām. Tātad uh, šeit uh, um, valsts organizācijām vajadzētu īstenot to, kādus mērķus viņi deklarē. Ja viņi neizmantos standārtus, tad kāpēc lai pilsoņi to darītu? Uh, tas būs atkarīgs gan vietējā līmenī, gan Eiropas institūcijām. Piemēram, uh, laika apstākļa informācija un kartas, ja tas nebūs savietojams un atrodams, tad kā to varēs izmantot jaunos veidos. Un šo iemeslu dēļ es gribētu rast jaunus veidus, kā izstrādāt IKT standartus Eiropā. Sestais e, posms - vienotais e, interneta tirgus. Mūsu Eiropas uh, interneta tirgus ir, uh, nav vienots, tas ir uh, dažādu dalību valstu tirgu apkopjojums, bet tie ir ļoti atšķirīgi, tur ir dažādi noteikumi un Tas uh, rada ierobežojums, tas uh, uh, ierobežo arī mūsu uzņēmumus un patērētājus. Un ja jūs mani apstiprināsiet kā komisāri, tad es strādāšu kopā ar jums, kopā ar dalību valstīm un saviem kolēģiem komisijā, lai panāktu patiesu vienotu interneta tirgu Eiropā, uh, dažādam saturam, pakalpojumiem, kultūras un uh, komerc saturam. Īstenojot un uh, sastādot komisijas digitālo darba kārtību, es, protams, balstīšos uz Eiropas parlamentā div, pieņemto 2015 EU ziņojumu, ko sagatavoja Delka Stiljo kundze. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šīs sadaļas uh, digitālajā darba kārtībā ir tikai līdzekļi, lai panāktu mērķi, vai tie būtu projekti kā Eiropāna uh, par vēstures saglabāšanu vai Eiropas padarīšanu drošāka. Tas viss noved pie viena mērķa Eiropas uh, risinājumiem būtu jānodrošina labāka un labklājīgāka dzīve, dzīve visiem eiropiešiem. Kā es ieviesīšu šādas idejas, ja jūs man atbalstīsiet? Eiropas parlaments uh, ir pelnījis lielu uzslavu par telekomunikāciju pakotni un audiovizuālo mediju direktīvu, un tagad mums ir šis te iespēja potenciāls uh, kā piemēram daudzgadu spektra programmēšana, jāpārvērš labā praksē. Un, lai to panāktu, es domāju, ka mums uh, ir jāatbalsta dalībvalstis, bet uh, ir arī eh, asi jānosoda tie, kuri pārkāpj Eiropas Savienības likumdošanu un ieviešanas termiņus. Uh, Ja jūs man atbalstīsiet, tad es uh, gatavojos strādāt kopā ar nozars pārstāvjiem un iesaistītajām pusēm, lai uh, radītu uh, inovatīvu ieguldījumu digitālajā darba kārtībā. Tai ir jābūt tādai situācijai, kur visas puses ieguvējas, jo tādējādi, manuprāt, mēs varam panākt labākos rezultātus. Bet gribu jums apstiprināt, ja tādējādi mēs nesasniegsim rezultātus, tad uh, Eh, publiskajām iestādēm ir jāuzņemas eh, sava atbildība, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Un visbeidzot, es gribētu eh, minēt to, kāpēc šis portfels man tik ļoti interesē. Es personīgi ļoti vēlos strādāt pie šīs digitālās darba kārtības, gribu to īstenot. Kā konkurences komisāre, uh, man ir zinām pieredze, es uh, strādāju ar dažādiem cilvēkiem un kaut ko arī īstenoju, kaut ko arī panācām. Um, nevaru teikt, ka tas uh, man deva daudz draugu, bet cilvēki zina, ka es esmu tieša, ka es rīkojos caurskatāmi un es uh, ievēroju noteiktos mērķus, lai panāktu kaut ko labāku pilsoņiem Eiropā. Tātad uh, apkopot uh, cilvēkus, uh, panākt kaut ko, uh, par platjoslas eh, internetu, par eh, apraidi, par eh, interneta tirgiem un citām lietām. Tur es panācu reālu progresu gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem, un tas ir tas portfels, par kuru es esmu joprojām atbildīga. No nu, ideju radīšanas līdz pat smagiem ieviešanas darbam ceru, ka esmu pierādījis, ka es to varu izdarīt, ka varu panākt un īstenot abas šīs lietas. Es labprāt uzklausīšu jūsu padomus, es uh, pieņemšu jūsu atbalstu, ja jūs mani apstiprināsiet šajā amatā un piedāvāju jums ciešu sadarbību. Paldies! Herzlichen Dank. Erste Sirsnīgs paldies. Pirmais jautājums Del Castillo kundze. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Krūzes kundze komisārs kandidāts kundze, iecelta manas grupas, izvirzīt manas grupas vārdā, sveicam šajā uzklausīšanā. Eh, komisijas priekšsēdētājs Baraso paziņoja savu politisko programmu, eh, kuru attīstītu nākamajā komisija, kas veidotu Eiropas digitālo programmu uz trim mērķiem balstoties - pārvarēt eh, šķēršļus vienotam, atvērtam un konkurētspējīgam digitālajiem tirgum, veicināt investīcijas lielā ātruma internetā un Eh, izvairīties no tā saucamās digitālās plaisas. Parlament, eh, parlaments 4. februārī skatīs iniciatīvas par Eiropas digitālo darba kārtību, un es ceram, ka mēs varēsim sasniegt šo kopīgo mērķi. Un tāpēc eh, gribu norādīt arī, ka lai varētu funkcionēt visa Eiropas ekonomika, ir nepieciešams, lai labi funkcionētu digitālā darba kārtība. Tomēr vēl aizvien mēs esam ļoti tālu no tā, lai nodrošinātu pilnīgi darbīgu vienotu tirgu e, tiešsaistes pakalpojumus. Mēs esam patiesībā ļoti tālu no tā, to mums to rāda konkrēti skaiti. Tikai 7% no visām transakcijām, e, kas notiek e, tīmeklī, tos īsten no Eh, patērētāji ar pārobežu raksturu. Tie ir tikai 7%. Jūs paziņojat par dažādiem patākumiem, taču konkrētāk, kādi ir prioritārie pasākumi, kas steidzami eh, būtu piedāvājumi no jūsu puses, lai veicinātu šo digitālo tirgu? Lūdzu, laiks atbildē. Priekšsādātāja kungs, godātie, godātā deputāta tikko minēja jomu, kur eh, ne tikai prezidentam Barozo, bet eh, var apliecināt, ka eh, visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā, tā ir, tā ir augsta prioritāte. Un runājot par digitālo darbu kārtību, ļaujiet man pieminēt vēl pāris lietas, pirms es minu prioritātes. Uh, Es sapratu jūs jautājumu. Ja mēs runājam par uh, digitālo darba kārtību, tas nav pašmērķis, bet uh, gan uh, līdzeklis, lai uh, panāktu kaut ko uh, Eiropā. Komunikācijas tehnoloģijas uh, uzlabo cilvēku ikdienas dzīvi. Mēs šeit runājam par pilsoņiem un uzņēmumiem. Uh, darba vietu un dzīves kvalitātes un saziņas izpratnē. Es domāju, ka šeit ir vairākas prioritātes. Mums ir uh, vajadzīgs uh, paties digitālais vienotais tirgus, un šeit es runāju par uh, radošo saturu internetā, un lai to īstenot, mums ir vajadzīgs vienotais tirgs, un tas ir liela atšķirība, tā ir, ja mēs runājam šajā izpratnē. Uh, Eh, ko es eh, darīju savā līdzinējā amatā? Es eh, savedu kopā iesaistītās puses, domāju, ka jūs redzējāt šo te informāciju par tiešsaistes apaļo galdu. Un tā bija tāda riskanta padarīšana tikties pusēm, kas parasti tikās tiesas zālē. Uh, un rezultāts bija veiksmīgs. Un tas bija vēl viens solis uz priekšu pareizajā virzienā. Tātad labs uh, izējas punkts šajā sakarā ir uh, pārdomu dokuments par uh, radošo saturu internetā. Šī iniciatīva uzsāka sabiedrisko apspriešanu, lai runātu par uh, Uh, iespējamo politiku, kā pārvarēt atšķirības starp dalībvalstīs. Šeit uh, būs paredzēta lielāka aizsardzība uh, tiesību turētājiem. Tātad kopā ar Mišelu Barņē es plānoju uh, izvirzīt šāda veida prioritātes un nevis tikai runāt, bet tās arī īstenot. Paldies, un otrais ļoti īsts jautājums runājot par e, regulatīvo e, struktūru, ir nepieciešams sakārtot e, likumdošanu ex ante, lai mēs varētu to pakārtot konkurences likum, likumiem. Uzskatot, ka mēs esam vērojuši daudzos aspektos pēdējo gadu laikā spēcīgu konkurenci. Un ņemot vērā jūsu iepriekšējo darbu konkurences komisāra sametē, kā jūs domājat pakāpeniski samazināt uh, eksante regulējumu skaitu, un vai jūs domājat, ka iepriekšējo regulējumu atcelšana varētu būt sasniedzams mērķis līdz šīs, eh, šī sasaukuma beigām? Um, years, then... Ja tie ir pieci gadi, tad jā. Dankeschön. Paldies. Trautmann. Trautmanns kundze. Paldies, priekšstādātā kungs. Kruskundze, jūs zinat, ka dzinēja spēks digitālā jomā var būt izšķirīgs ekonomikas atjaunotnē Eiropā. Mūsu grupa vēlas uzklausīt un jūsu vēlme un iesaisti, lai Eiropas Savienības līmenī patiesu tādu rūpniecības politiku īstenot. Uh, Jo dažkārt liekas, ka tas vienkārši ir, tie vienkārši ir vārdi komisijā. Kā var um, iedzīvināt to, kā var efektīvi strādāt, radīt darba vietas, radīt uh, pakalpojumus, kas ir inovatīvi un pieejami. Vakar uh, uzklausījām uh, Gagle Kvinnas kundzi, ar kur jūs kopā sastrādāsieties. Vai jums ir tāds pats redzējums uz šo jomu? Kā jūs um, veidosiet attiecības ar uh, viņas resoru? Mēs gribētu skaidras un noteikts atbildes no jums dzirdēt. Rūs kundze, lūdzu. Mēs ir. Paldies, priekšsādātāji. Godātā deputāte man jautā, vai es atbalstu industriālās politikas pieeju. Es pilnīgi esmu pārliecināta, ka jūs eh, droši vien eh, esat saņēmusi daudz, daudz informācijas. Es esmu ļoti pragmātiska, ļoti eh, nīderlandiete. Ehm, es gribētu izmantot šo iespēju, lai paskaidrotu Tātad, ja jūs mani apstiprināsiet uh, darīt to, kas ir jādara digitālās darba kārtības kontekstā, piemēram, runājot par uh, NGA, uh, lai tur notiktu investīcijas un ir jāinvestē šajā jaunajā infrastruktūrā. Un ja mēs kā komisijas sakām, ka ir jābūt simtprocentīgam platjoslas noklājumam, tad nav vajadzīga nekāda fantāzija, lai saprastu, ka mums jau rīt ir jāsāk strādāt. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim to izpildīt. Ja jūs to saucat par industriālu politiku, tad uh, es tam piekrītu. Man vissvarīgākais ir tas, lai. Jā, tas ir ātri, jā Bet nopietni runājot, es domāju, ka ja mēs runājam par šo digitālās darbkārtības daļu un to uh, kopējo pieeju, tātad uh, simtprocentīgi visiem piedāvāt platjoslas internetu, tad mums šī iespēja ir jāizmanto diviem eslu dēļ. Pirmkārt, tas ir īstenot mūsu konkurētspēju, uh, mūsu iespēju pavirzieties varbūt nedaudz priekšā citiem, kas arī ir aktīvi šajā jomā, bet tā ir arī ļoti laba iespēja paplašināt ekonomisko izaugsmi, radīt darba vietas. Ja mēs runājam par šādu veidu investīcijām, tad mums, man tas jums nav jāskaidro. To ja mēs varam sākt darīt jau nākamēnes. Un uh, Tas nozīmē pildīt šo politiku, radīt darba vietas un atdzīvināt ekonomiku. Kolēģi Trautmann. Oui, je ne suis pas encore tout à fait votre. Jā, es īsti neesmu vēl uh, apmierināts pilnībā ar jūsu atbildi. Īpaši daļa par inovācijām. Pilsoņi sagaida no politiķiem, lai tie respektētu viņu pamatiesības. Jūs zināt, ka diskusijas ir bijušas ļoti plašas telekom pakotnes ietveros par internetu, par uh, izteiksmes brīvību un arī par privātās dzīves aizsardzību un iespēju to aizstāvēt. Kā jūs varat garantēt, ka kompromiss, kāds tika atrasts un par to nobalstots, netiks ne uh, mazināts, nevaināts, nemainīts ar starptautiskām konvencijām, kā piemēram akte, par kuru tagad viena no ģenerāla direkcijām runā, un kā uh, akī komunitēri ietver šīs brīvības. Vai jūs ar Redingas kundzi uh, kopā darbosieties, lai uh, pretoties visiem mēģinājumiem vainot šo pakotni? Mums nav vajadzīgs daudz uh, laika, lai pateiktu, no savas puses, ka es tiešām eh, ļoti atbalstu pamatiesības, un, manuprāt, tas nav diskutējums jautājums. Es domāju, ka šeit mēs esam viensprāts. Ja jūs runājat par eh, akta jautājumu, tirzniecības nolīgumu pret eh, viltojumiem, pavisam nejauši, bet tas varbūt nav tik svarīgi, es ar Karlu de Guhtu apspriedu šo jautājumu Akta sarunu mērķis, kā jūs to zināt, ir radīt starptautisku ietvaru, lai varētu cīnīties pret uh, starptautisko tirzniecību ar viltotiem produktiem un tātad uh, radīt procedūras, lai vērstos pret šādiem plašu apjomu pārkāpumiem. Šajā kontekstā un akta sarunu procesā sarunu puses cenšas uz, uzsvērt aizvien pieaugošo interneta būtību un svarīgumu, bet šis eh, teksts vēl nav apstiprināts. Komisijai eh, sarunu mērķis ir tāds, lai uh, mūsu starptautiskie partneri nodrošinātu tādu pašu intelektuālu īpašumu a, tiesību aizsardzību, kādu šobrīd īsteno Eiropas Savienību, ar visām tām garantijām, kuras nodrošina mūsu kopienas likumdošana. Un komisija nodrošinās, un a, Karls un droši vien teiks to pašu, lai šīs te garantijas tiešām tiktu dotas. Komisija atbalsta šo uh, tagadējo aizsardzības līmeni un nebūs nekādas harmonizācijas pa sēdz durvīm. Mēs uh, uh, pieturēsimies pie savas pozīcijas, viņiem būs jāpavirzās. Nākamais jautājums Eikas kundze. Es gribētu jūs lūgt ievērot laiku arī Krūzes kundzei. Gribētu to atgādināt, jo pretējā gadījumā man jūs ir jāpārtrauc. Uh, Un ja mēs pārāk iekavēsies, tad beig beigās nebūs, nevarēs vairs izteikties citu kolēģi. Er. Paldies! Sākumā gribētu mans politiskās grupas vārdā jūs ļoti sirsnīgi sveikt šajā uzklausīšanā, Krūskundze. Internets ir lielisks instruments progresam un inovācijai, jo Nu, lietotāji paši pieņem lēmumus, taču šī brīvība tagad tiek nedaudz ierobežota tādā veidā, ka dažas valsts mēģina to kontrolēt. Pieminēšu tikai problēmas ar Google Ķīnā. Tā telepakete, kas tika pieņemta šeit e, rudenī, mēs parādījām Eiropā ar to, ka ir iespējama juridiskā drošība. Tajā pašā laikā arī liberāla uh, pieeja ir garantēta. Vai jūs turpināsiet šo ceļu Eiropā, nodrošināt neutralitāti tīklā, brīvi izvē, izvēlētos piegādātājus un nepieļausiet pārmērīgu regulāciju? Krūskundze, lūdzu. Um, es ļoti lielā mērā atbalstu, un tas mums ir kopīgs, un esmu pārliecināta, ka mēs visu to atbalstām Eh, ja es pareizi to uztveru no jūsu informācijas, kad eh, tīkla neutralitāte ir būtiska. Un personiski runājot, es, es pat sirsniņu uzzīmēju savu dokumentu eh, šajā dosjē. Augsts augstā prioritāte no mūsu visu puses tiek piešķirtam, lai paturētu tīkla neitrālu un atvērto raksturu. Ir daži iemesli, varbūt pat vairāk nekā daži, lai būtu ļoti piesardzīgi attiecībā uz jauniem apdraudējumiem tīkla neitrātātei, kas var nākt no ļoti dažādiem un daudziem avotiem. Eh, Bloķēts eh, diskrimināciju IPS pakalpojumu sniedzējiem no mobīlo operatoru puses ir tikai viens piemērs, un mums ir jābūt ļoti konsekventiem un caurskatāmiem tajā, ko mēs darām un ko mēs atbalstām. Un tas, tāpēc eh, pas, pārskatītie telekomunikāciju notikumi stiprinās caurskatāmību pat no patērētāju puses. Jūs ar eh, Ķīnas Google gadījumu pieskārāties eh, jautājumam, kuram kur mēs visi varam piekrist, ka šeit apstiprinās, ka augsta līmeņa eh, kiberuzbrukuma sofistikācija ir klātesoša. Un jāapzinās, ka šie cilvēki ir ļoti radoši, un šis gadījums varētu būt ļoti biedējošs Eh, attiecībā uz to, ka tas var eh, skaidri pārkāpt, eh, būt kā signāls cilvēktiesību pārkāpumiem, un mēs savukārt atbalstām uzskatu brīvību. Un šis incidents parāda atkal to, ka nevajag uzskatīt par paši par sevi saprotam, ka visi ir ar tādu viedokli kā mēs. Många ungdomar är ju mycket bekymrade över Daudzi jaunieši ir īpaši norūpējušies par šiem juridiskiem jautājumiem un jauniešu organizācija manai partijai Zviedrijā aktīvi diskutē par šo jautājumu. Varbūt būtu iespējams, ka Eiropas uh, ombuds vēl uh, tiktu apgādāts ar uh, īpaši uh, kompetenci, lai varētu risināt šos privātuma jautājumus, privātās dzīves jautājumus. Not... Es saprotu, ko jūs sakāt, bet es nedomāju, ka tas ietilpst viņa atbildībās. Viņš ir atbildīgs par. E, mūsu organizācijas iekšpusi, ja tā to var pateikt. Un, manuprāt, ir vairāk pat uh, interesantāks un izaicinošāks iespējas. Tomēr atgriezīsimies pie šī jautājuma mazliet vēlāk un apspriedīsim to ar jūsu kolēģiem, jo šis ir ļoti svarīgs jautājums, bet ombuds šajā gadījumā domāju, ka e, nebūs tas, kurš atrisina problēmu. Kolēģi Lamberts. Sirsnīgs paldies tagad kolēģis Lamberts. Paldies priekšstādātāji kungs. Krūskunds, esiet laipni sveikta. Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu darbu, ko veicāt iepriekš konkurentspējas, konkurences komisāra samatā. Domājam, ka tam, kas sekos jūsu darbā, būs augsts līmenis jāsasniedz, lai atbilst tam, ko jūs darījāt. Bet pievērsīsimies jaunajiem uzdevumiem. Publiskie pakalpojumi uh, un uh, instrumenti, kādi ir uh, īstenojami, lai garantētu pieeju informācijai. Jautājums, ko es gribu uzdot. Mēs uh, varam pievērsties, piemēram, uh, piegādātājiem un operatoriem un tehnoloģiskām iespējām, kas to kopumā internet neatkarības jautājumā ir. Uh, saskars praktiski ar tādiem neutralitātes jau jautājumiem internetā. Kā, kā jūs rīkosieties, piemēram, piemērot Microsoft, un lai garantētu neutralitātu internetā, lai garantētu pats ties to, ka internets paliek neitrāls? Krūskundze. With... Varbūt es varētu. Yes, it's... I, I got your. You want me in English or? No, no, no, no. So, th- th- yeah. Apologize. Kleine technische probleem. Äh, neliels tehniska problēma. Alles bestens organizēts. Mums jau bija nelielas tehniskas uh, äh, problēmas. Viss ir ļoti labi uh, organizēts un uh, viss tiek pārraidīts, bet, nu, dažkārt gadās arī nelielas kļūmes. Varbūt tās, kļu, tās tagad iztērētās minūtes pēc tam varēsim ietaupīt. Ja, es saprotu, jūs saprotu arī zviedru valodu. E, tas ir tikai, lai aizpildītu laiku. Es saku komisāra kandidāti. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruse, eben noch von Kollegen? Krūskundze, vai jūs e, jautājumu sapratāt, ja tas būtu jāatkārto? I, I uh, es e, tikšu galā. Tas ir Microsoft un net, tīkla neutralitāte. Tas attiec uz slēgtiem e, tehnoloģijām, kas ietekmē tīkla neutralitāti. Ko jūs varat darīt savā jaunajā lomā? Mēs nebloķējam atbildi, mēs nebloķējam iespējas atsevišķām tehnoloģijām, un ir jādod iespēja šīm tehnoloģijām, ir jādod iespēja open source tehnoloģijām, Un citiem vārdiem sakot, mēs saskatāmies ar situācijām, kurās eh, dominējošie spēlētāji ļaunprātīgi izmanto situāciju, un to nedrīkst pieļaut. Tīkla neutralitāte ir. Eh, tas nozīmē atvērtu un skaidru tīkla neutralitāti. Ja es varu turpināt, tad par lomu, kāda ir ne tikai zema oglekļa, bet arī resursa ekonomikā. Daudzos jomās, kā, kā transports, energoefektivitāte, mobilitāte un tā tālāk, kādas ir iniciatīvas, kuras jūs gribētu uzņemties, lai varētu pātrināt? informācijas tehnoloģiju ietekmi uz eh, ekonomikas pārveidošanu. Atbilde samērā daudz un sadarbībā ar daudziem kolēģiem. Un e, tāpēc šis portfels ir pievilcīgs. E, tas nav kaut kas bloķēts vai, vai, vai tā nav kāda ierobežota teritorija. Šeit, e, šeit mēs runājam par veselību, e-veselību, kultūru, tirdzniecību, ekonomiku, vienoto tirgu, enerģijas jautājumiem un kopā uzņemoties iniciatīvas, kurās mēs varam pierādīt to, ka, piemēram, enerģijas gadījumā Tik tiešām tas ir iespējams ar eh, dažādiem pasākumiem, vietu pasākumiem mazināt enerģijas, ar, ar viedajiem skaitītājiem mazināt patēriņu vai arī veicināt dažādu jautājumu risināšanu. Un tieši tāpēc es eh, ļoti interesējos par šīm iespējām. Šeit mēs runājam ne tikai par labklājību un daudz ko citu, par ko es runāju, bet tas ir pamats eh, fonu situācija visam. Tas nozīmē noturīgumu, tas nozīmē eh, veselību, ūd, eh, ūdens apgāde, energo apgāde. Un uzņemties iniciatīvu šajās jomās. Un es domāju, ka jā, jūs man atbalstīsiet, tad mēs varēsim savā jaunajā programmā palīdzība izpētēji varēsim apspriest to, kādas ir mūsu prioritātes. Es apzinos, ka es nāku klājā šobrīd ar mazliet riskantu piezīmi, taču katrā ziņā es vairāk atbalstu tikai atbalstu to, ka mēs risinām dažus jautājumus, kas ir tik tiešām svarīgi uzņemties vadību jomās, kur mēs eh, esam izcili, un nevis eh, mēģināt visu dabūt savā pusē. Jūs nekad nedabūsit visus savā pusē. Iespējams, ka tas ir lieliski, bet šobrīd tas eh, varbūt nav iespējams, tāpēc mums ir jāiet daži soļus priekš atsevišķās jomās, un dažās Eh, jomās mums jau ir iegūt samērā laba uh, reputācija. Kolēģis Rebeks. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, eh, komisārs kandidāta kundze, savās rakstiskajās atbildēs. Jūs runājāt to, ka, un arī savas runas sākumā jūs pieminējāt to, ka jūs gribētu tikt galā ar digitālo plaisu, it īpaši tad, kad mēs runājam par viegli ievainojumām grupām. Un es gribētu zināt, ko jūs esat iecerējis darīt e, mājasēmniecībām ar zem ienākumu jauniešiem, vecā gadagājumu cilvēkiem, lai tie nebūtu e, sociāli neizdevīgā situācijā tad, kad tie saturs ar E, saturs ar digitālo pasauli. E, viens no universitātes pētījumiem norāda, ka tas var izveidot jaunu sociālo nevienlīdzību, jo atsevišķas sociālās e, grupas var nespēt izmantot pietiekamā mērā informācijas tehnoloģijas. Krūsas kundze, lūdzu, esmu apmierināta ar jūsu jautājumu, jo viens no jautājumiem, kas mums jārisina, ir, manuprāt, pirmkārt, mēs vairs nedzīvojam ar tīkliem un digitāliem mēdījiem, bet tajos iekšā. Tādējādi ne, tā, vairs nav tas, kā mēs bijām pieraduši un ko atsevišķi mūs varēja vai, ne, vai negribēja vai gribēja sekot, bet tas ir pienākums un mēs tādā pasaulā dzīvojam. Un tādējādi, un turklāt arī tas ir viens no šī portfeļa izaicinājumiem Eh, ir grupas vai nu sociāli atpazīstams eh, citādi, vai arī tās ir vecuma grupas, un tik tiešām būtu ļoti žēl, ja mēs zaudētu paudzes, ja eh, lietas atrisinās ļoti ātri, jo mums ir tāpēc jāpasniedz šiem cilvēkiem roka. Mums ir jāliek viņiem apzināties, ka tas var būt kā spēle, ka tas var būt kā, kā uh, iespēja paudīt laiku, un ja visur tiek nodrošināts dalībvalstīs platjoslas pieslēgums, tad vairs nevar būt nekādu eh, attaistojumu, lai mēs neņemtu šīs grupas vērā. Runā, runājot ne tikai par izglītošanas patākumiem, bet visos pārējos. Es eh, esmu pārliecināta, ka daudzi no jums ir lasījuši New York Times rakstu par Dāniju. Tas bija vai nu pirmdien vai otrdien par veselības aprūpi. Uh, Tas var būt lieliski, lielisks risinājums novecojošiem cilvēkiem, ja viņiem tiek piedāvāta šāda uh, iespēja, un turklāt tā izmaksātu daudz mazāk. Tādējādi ir ļoti daudz iespēju, bet es pilnīgi piekrītu jūsu viedoklim. Sekosim e, tiem, kuri atbalstīsim tos, kuri vēl varbūt neapzinās, kādas tad šīs iespējas ir vai kādas tādas būs e, papildu jautājums, lūdzu. Paldies par jūsu atbildi. Es uzklausīju papildu jautājumu, tos uzdeva viens no jūsu valsts pārstāvjiem no manas politiskās grupas Danis Dejungs, un jautājums ir par mazajiem vidējiem uzņēmumiem. 10% MVU piedalās augstā lielātrum tīklos Ļoti bieži šos mazos uzņēmumus mēģina aprīt lielie. Kā jūs domājat tos aizsargāt? Atkal es vēlos norādīt to, ka tas ir viens no tādiem maniem uh, jājam zirdziņiem, ir, ka vēl esot eh, konkurences komisāra samatā un atbildot par valsts palīdzību, es varēju vērst uzmanību uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem, Un gribu norādīt, ka no visiem uzņēmumiem Eiropā mazie un vidēji ir 99%. Un ja mēs runājam par ekonomikas atvesļošanu, pātrināšanu, darba vietu veidošanu, tad tiešām VU veido darba vietas un nevis e, valdība. Un tāpēc mums ir nopietni jāizturas pret viņiem, ne tikai nopietni, bet ar valsts palīdzības pasākumiem mums ir jāveido īpaša vadība Eh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un tā ir iespēja valsts palīdzībai un augsta un āt, eh, platjoslas pieslēgumam. Šajā portfelī, es domāju, eh, ar savu jauno portfeli, es domāju, ka ir jākoncentrējās uzmanību uz to, ka jāvirzā izpēte un inovācijas daudz vairāk šajās kategorijās. Tās ir galvenās, un mēs visi zinām, kā ļoti daudz jauniešu jaunietes, eh, lielākoties jaunieši, bet arī jaunietes tomēr strādā pie dažādiem jautājumiem, lai eh, padarītu iespējamu inovēt un eh, piedāvāt savus iniciatīvas produktus un ņemot vērā viņus un piesaistot viņus, mazie vidēji uzņēmumi gūst jaunas iespējas, kā arī sniedz jaunas iespējas izpētēs un inovācijās. Un ļoti bieži eh, tādā veidā mēs piedāvājam eh, viņiem būt aktīviem. Kolīga Bontes. Kolēģis Bontes. Mevrouw Kroes, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Ik denk tot... Kroeskundze, es uzdošu jautājumu Nīderlandiešu valodā. Sākumā vēlos uh, jūs sveikt ar ļoti veiksmīgo uzrunu. Jautājums par iekšējo tirgu. Iekšējais tirgus Eiropas Savienībā vēl nav pilnībā izveidots. Ne visās jomās tas ir izdevies. Vācija aizsargā vācu uzņēmumus, Francija uz, aizsargā franču uh, uzņēmumus un Nīderlandes uzņēmumiem bieži vien ir problēmas. Bieži vien Tas eh, skar uzņēmums, kas strādā telekomunikāciju jomā. Tādēļ jūs jautājums, ko jūs darīsiet, lai eh, īstenotu vienādu iespēju principu telekomunikāciju sektorā. Brīvībai Eiropā, man liekas, ka ir ļoti, ļoti nozīmīgi, lai visiem būtu vienādas iespējas, tādēļ jautājums jums, ko jūs darīsiet, lai to garantētu. Lūdzu. Tātad, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai teikt skaistus vārdus par iekšējo tirgu bez robežām, bet arī to īstenot praksē. Tā, lai tas patiesi darbotos. Neapšaubām domāju, ka visi varam piekrist uh, tam, ka ne viss iespējams ir realizēts. Būšu uh, patiesi pēdējā, kas apgalvos, ka viss iespējamais ir padarīts. Un absolūti neapstrīdu to, ka um, vēl daudz kas jādara. Šobrīd es domāju par uh, tirgu kopumā un ne tikai par uh, kādu atsevišķu sektoru. Līdzinējā darbībā es uh, sapratu, ka ja ekonomikai klājas uh, Eh, grūtākie ir problēmas, tad rodas protekcionisma tendences. Līdz šim jāsaka, ka tur, kur redzam šādas tendences un tur, kur sākam reaģēt, tad darbība ir visnotaļ pozitīva. Starplaikā visi zin, ka Brisele, proti komisija, ir aktīvi rīkojusies un ka mēs nedarbojamies pret Eiropas līgumiem. Tas tagad zināms ir visums visur. Tagad par telekomunikāciju jomu. Jūs to pamatoti pieminējāt. Šajā jomā patiesa situācija ir tāda, ka telekomunikāciju liberalizācija ir saistīta ar lielu progresu dažās valstīs. Dažās citās valstīs liberalizācija vēl nav tik tālu pavirzījusies, ka būtu vienādas iespējas. Jūs jautājāt, kādi ir mani plāni? Es ļoti uzmanīgi raudzīšos uz to, kas notiek. Es varbūt uzreiz nereaģēšu, ja ir vienkārši kāda sūdzība par negodīgu konkurenci. Es reaģēšu balstoties uz faktiem un tad konkrēti pārdomāšu, kas darāms tad kontaktēšos ar valstīm un uzņēmumiem un noteikti rūpēšos par to, lai tie uz, noteikumi, kādi eksistē, tiktu ievēroti. Vai papildi jautājums būs? Nē, paldies, atbilde ir bijusi ļoti skaidra. Nākošais - Rībiga kungs. Paldies, priekšstādāja kungs, augsta godātā komisārā mat kandidāts kundze. Priecājos par to, ka daži jautājumi var tikt noskaidroti. Es gribētu zināt, kur jūs redzat atšķirību uh, vērtējot viesabonēšanu starp uh, to, ko domā konkurences uh, komisāri un komisāri, kas rūpēsies par digitālo darba kārtību. Gribu pieminēt datu viesabonēšanu. Mēs noteicām, ka maksimālie tarifi vienam megabaitam mm, var būt viens eiro manā dzimtenē. Uh, pat laban tādu pašu daudzumu uh, piedāvā par centu, vienu centu. Tā tad viens eiro praktiski ir šī atšķirīga, un uh, manā dzimtenē ma maksāju vienu uh, centu. Un ja dati no, Be no Austrijas uz Beļģiju tiek mm, pārvesta 13,9 eiro jāmaksā par to pašu pakalpojumu. Tātad viens cents, viens eiro, jeb 13,9 eiro. Uh, un a, valodas telefonēšana, balss telefonēšana 0,52 eiro robežu vērtība tiek ieturēta lielāko, lielākā daļā operatoru. Nacionālajie tarifi savukārt ir ap 4 centiem, tātad 4 eh, centi pret 52 centiem, kā jūs rīkosieties, eh, lai šo atšķirību darbā starp konkurētspējas komisāru eh, un digitālā darba kārtības komisāru sabalansētu. Krūz, kundz, lūdzu. Hope, hope, uh, hopefully I'm... Uh, Laimīgā kārtā es esmu uh, konsekventi pieturos pie tā, lai. Uh, nebūtu pārāk eh, liela atšķirība iepriekš sacītais. Zinu, priekšsēdētāji, kā es atbildu augstī Eh, augsti zinošam un augsta profilu parlamentu deputātam viesabonēšanas lietām. Un esmu pārliecināta, ka jūs par šo dosie zināt pilnīgi visu. Turklāt eh, pirmīt jūs sniedzāt man informāciju, kas bija arī viens no impulsiem, Eh, lai uzsāktu, eh, uzsākt šīs darbības. Katrā ziņā ir ļoti apsveicam tas, ko mēs jau esam paveikuši. Gribu apsveikt Rodīgas kundzes parlamentu, tā bija lieliska sadarbība un esmu pārliecināti, ka eh, pēc šo spodu, sodu spēršanas abos gadījumos 2007. un 2009. gadā ir tik tiešām daudz panākts. Bet to patieso garšu mēs, kūkai mēs varam izjust tikai tad, kad mēs e, tiešām to e, ēdam. Un arī jūs e, pieminējāt to, kas jums e, izraisa bažas, un mums ir jāturpina darbs. Manuprāt, ideāls risinājums varētu būt Eiropas viesabonēšanas tirgus bez robežām. Es neesmu pārliecināta, vai pieci gadi būtu pietiekams termiņš. Bet e, katrā ziņā E, pieturēsimies pie šī ļoti interesantā mērķa. Iekšējā telekomunikāciju tirgu e, robežām e, nebūtu, nevajadzētu būt par kavēkli vai būt par ļoti nelielu kavēkli piedāvātajiem pakalpojumiem un pie, maksājumam cenām. Taču mums ir jāgaida pētījuma rezultāti, tad mums ir jāizanalizē, kāds tad īsti ir šis jau, kādas īsti ir problēmas un E, pēc tam, kad dati tiek salīdzināti, mēs varam mēs varam domāt par apstiprināšanu, protams, ar nosacījumu, ka esmu amatā. Jā, tanki. <clears throat> Rubikungs lūdzīsi. Vai tas nozīmē, ka a, būs viesabuzināšanas trīs regula, vai šo jautājumu atstāsiet Eiropas regulātoru ziņā? Krūskunds. Uh... E, jūsu lēmumi un eh, lēmumi, kas ir iesaistīti telekomunikāciju paketē, nu, eh, jā, nu, norāda to, ka mums ir jāapzinās, ka ir jauna joma ar nacionāliem regulātoriem. Eh, tas nav saistīts tikai ar Lisbonas līgumu vien ar jūsu paplašināšanos un pilnvaru pieaugumu, bet mums ir jāstrādā ar viņiem ciešā sadarbībā, un tas ir viens no uh, viens no ļoti nozīmīgiem jautājumiem ar nacionāliem regulātoriem, ar parlamentu, un mums jāgaida mums no viņu puses. Tas varētu notikt vasarā un gadu vēlāk ar galīgo ziņojumu un pēc tam izdarīt eh, skaidrus secinājumus. Es arī gribētu norādīt šeit, ka eh, viesabonēšanas regula uz visiem laikiem nevarētu būt mans mērķis jo galu galā eh, darbs ir jāpaveic tirgumu. Un to arī mēs mēģinam atrisināt. Frau Ulskov. Ulskov kundze. Tack så mycket. <clears throat> Fru Kroos, jag ser att ni har ett... Paldies. Kroos kundze, redzu, ka uh, jūsu piespraudi ir kā liela jautājuma zīme. Nezinu, kā tas ir, uh, būtu jātulko, jo mēs parasti šeit uzdodam jautājumus un jūs atbildat. Arī es gribu pievērsties šim būtiskajam jautājumam par neutralitāti internetā. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Um, komisija atbildot uz parlamenta iniciatīvu, uh, tā bija um, Katrīnas Trautmans kundzes iniciatīva, sāka pārbaudi. Tādēļ gribu jau zināt, vai jūs šodien kaut ko varat teikt, ko šī pārbauda līdz šim ir uh, devusi, kādi ir rezultāti līdz uh, šim ir zināms, ka komisija taisās iesniegt dokumentu par um, tīkla neutralitāti, interneta neutralitāti. Cik zinu, tad tas ir ļoti tāds um, strīdīgs uh, dokuments. Vai varat kaut ko skaidrot? Priekšsētais Krūskundze. Um, Visvieglākā daļa, lai atbildētu priekšsēdētāji, ir mana pieeja. Tik tiešām. E, e, Tas nenozīmē, ka es nepielieku vislielākos pūliņus jautājumu atbildēju, bet vienkārši neesam pārliecināti, kāds būs uh, būs uzklausīšanas re, rezultāts, tāpēc es to visu laiku paturu prātā. Un es šeit gribētu norādīt, ka vidusposma ziņojums, kas tad par ko tad tas ir. Es nezinu, kāda vēl ir gala secinājuma, teiksim to tā. Un katrā ziņā, kamēr es, un cik tālu es esmu iesaistīta, mēs pieturēsimies pie tās līnijas un pie tādas, ka ir jā, jāstiprina konkurence un tirgus spēku un caurskatā, caurskatāmību, un ka ir jābūt atvērtam, neitrālam tīklam visiem, pretie gadījumā mēs zaudēsim iespējas, un to jau es norādīju atbildot eh, godājumam deputātam Lambēram, un tas ir jāņem vērā. Tīkla neutralitāte ir galvenais jautājums, un mēs nedrīkstam iet pa citu ceļu. Frau Kollegin, eine Nachfrage. Kolēģis Kundze, vai jūs vēlties uzdot papildu jautājumu? Paldies par atbildi. Jā, kā jau jūs teicāt, taču, nu, bāžas par šo dokumentu varbūt ir saistīta arī ar to, ka tīkla neutralitāte ir saistīta ar dažādiem, dažādām izpratnēm, Ko tas nozīmē jūsu izpratnē? Ko nozīmē jūsu izpratnē tīkla neutralitāte? In... Manā izpratnē tīkla neutralitāte. Es saprotu, ko jūs gribat sacīt reizē. Mēs skaisti pasakot, mēģinot skaisti pateikt, ieviešam kādu apjukumu un e, galu galā pasakam ne to, ko gribējām. E, būtība šeit ir vai interneta pakalpojumu piedāvātāju tīkla operatori, vai, vai viņiem ir jādod iespēja ierobežot lietotājus un viņu pieeju kādam saturam. Manuprāt, ja tas tiek notiek komerciāli, motivētu iemeslu pēc tā nedrīkst būt. Un tikai tad, kad drošības jautājumi vai uh, Mēstuļu, mēstulis tiek tikai es vēlos nosaukt dažus gadījumus, tad, bet ir vesels saraksts ar tādiem, bet katrā ziņā iemesli nedrīkst būt e, komerciāli motiv, e, motivēti, jo pretie gadījumā tā vairs nav tīkla neutralitāte. Paldies, nākošais kolēģis Hakmarka kungs. Liels paldies! Viens no svarīgākajiem Un sarežģītākiem jautājumiem, ar kur mēs saskarsimies turpmākajos gados, būs kā rīkoties digitālo dividendžu jautājumā. Tur mēs skatīsimies, kā attīstīt Eiropu kā vadošo reģionu pasaulē informāciju tehnoloģiju jomā. Tāpēc gribētu uzdot jautājumu, kā jūs rīkosieties šajā jautājumā, lai nodrošinātu, ka spektra sadale uh, dos pēc iespējas vairāk iespēju parādīties visdažādākiem pakalpojumiem Eiropā. Priekšsādātāji, dažkārt eh, es eh, domājot par šo jautājumu apzinos, ka tā ir liela iespēja šīs digitālās dividendes, un šī iespēja ir vienkārši eh, sistēmu maiņā. Tas ir liels izaicinājums, tā teikt, pārējot no analogās uz digitālo televīziju, un tas ļaus apraides dienestiem uh, veidot jauninājumus un dažādot savus pakalpojumus, un mums vajadzētu panākt, lai tas būtu pieejams visur, lai mēs tiešām izmantotu iekšējo tirgu, jācenšas panākt pēc iespējas lielāku harmonizāciju, un ja dalībvalstis rīkojas atšķirīgi, tad mēs uh, zaudējam zināmā mērā. Tātad efektīvi izmantot spektru, tas veicinās mūsu politikas sasniegšanu, un tas taču ir arī jūsu interesēs. Mēs varētu sasniegt arī labāku kvalitāti, plašāku izvēli, un šeit jāmin vēl divi aspekti, ja atļausiet. Komisija uh, lūdz dalību valstīm pabeigt uh, analogās televīzijas pārtraukšanu, un komisija ir noteikusi 2012. gadu kā galīgo termiņu. Un otrs aspekts, ko gribētu minēt, ir tas, ka vajadzētu būt saskaņotai rīcībai dalībvalstu uh, iestāžu vidū, lai atvērtu spektru jauniem eh, pakalpojumiem, lai mēs varētu piedāvāt harmonizētus tehniskos nosacījumus tām dalību valstīm, kuras izlemj atvērt eh, šo te 800 MHz eh, spektra daļu uh, platjoslas komunikācijām, kā piemēram platjoslas internetam vai bezvadu internetam. Bija uh, doma atvērt spektru jauniem inovatīviem pasākumiem, pakalpojumiem, un mēs gribētu tiešām to īstenot. Tie ir lieli izaicinājumi. Hokmar kungs, vēl vienam jautājumam vārds. Paldies. Es domāju, ka tas ir labi, bet uh, es domāju, ka vajadzētu arī uzsvērt šo te jautājumu, kā jūs īstenošiet so, šo sadalas procedūru, kā jūs novērsīsiet interešu konfliktus. Uh, kā jūs sadalīsiet spektru starp veciem un jaunajiem lietotājiem. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs aspekts un uh, tas ir pareizi jārisina. Un tas būs izšķiroši arī, uh, ja mēs runājam par vienota digitālā tirgus sasniegšanu Eiropā. Un, uh, ja mēs vēlamies izvairīties no viesabunēšanas nacionālām sistēmām, tad mums taču ir jāveido tāda sistēma, lai varētu šīs uh, tehnoloģijas lietot pāri robežām. Trīs elementus gribētu uzsvērt. Pirmkārt, spektra samits. Tad bija jūsu iniciatīva, un tas tiks organizēts sadarbībā komisijai ar parlamentu. Un es domāju, ka tā ir ļoti laba parlamenta iniciatīva. Un mēs komisiju noteikti arī palīdzēsim. Otrakārt, pēc tam kopā ar secinājumiem pēc šī samīta būtu jāsagatavo radiospektra politikas programma, un tad tai būtu jābūt uz daudz gadu bāzes. Un tad mēs varētu lūgt dalībvalstīm konstatēt, kādas ir atšķirības, bet, protams, arī paturēt prātā tīkla neutralitāti un um, jāpaturprāt arī tas, lai iepriekšējie tirgus, tātad vecākie tirgus dalībnieki nesaskartos ar uh, sliktāku attieksmi. Tātad tam ir jābūt monitoringa procesam un galu galā secinājumiem jābūt piemērotiem. Ja nē, tad uh, tie būtu jālabo. Liels paldies, tagad tikau kundze. Mulțumesc, doamnă comisar, aici sunt. Sper, kā semnul de întrebare. Liels paldies! Komisārs kundze, es ceru, ka jautājuma zīme nozīmē atvērtību dialogam. Es ceru, ka varēsim atrast kopīgu atbildu uz daudziem jautājumiem. Un tagad mans jautājums. Interneta tirgiem ir nepieciešama efektīva uh, administratīvā sadarbība, un pakalpojumu direktīva saka, ka sākot ar 2010. gada 1. janvāri visiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jābūt pieejai uh, attiecīgajai informācijai, viņiem būtu jābūt vienotiem pieejas punktam pieejamam ar uh, elektronisko uh, līdzekļu starpniecību, bet šis mērķis vēl nav sasniegts dažādu šķēršļu dēļ. Ir vajadzīgs digitālais certifikāts, lai uh, iesaistītos e-izsolē. Vai jūs mums varētu pastāstīt, kāda ir e-2010 eh, eh, programmas situācija un kā eh, mēs varētu attīstīt informāciju sabiedrību labāk. Šeit es runāju par blat, platjoslu, elektroniskiem rēķiniem, e-vadību un tā tālāk. Krūsas kundz, lūdzu. Indeed. E, tik tiešām E, grafiks nav e, pilnībā izpildīts tā, kā bija solīts sākumā, bet tam nevajadzētu būt par iemeslu tam, lai mēs e, atsacītos no savas līnijas, un jo drīzāk, jo labāk, un jūs jau arī norādījāt, kas aiz tā stāv, un kāds ir laika grafiks katrā ziņā E, prioritāte ir tā, ka pakalpojums sniedzējiem ir jābūt pārliecībai, ka ja viņi tā rīkos, tad arī pārējie rīkosies e, tāpat. Mums ir vajadzīgi gan viņi, gan arī pārējie, tāpēc esiet droša, ka es cieši sekošiem jautājumiem izdarīšu spiedienu, kur es varu, ja tā nebūs mūsu kompetence, tad mēs to spriedīsim ar nacionālajiem regulatoriem un spriedīsim arī to ar jums. Fatiko. Paldies, Tikau kundze. Mēs, ka deci să înțeleg că va ur... Paldies. Vai es to varu saprast tā, ka E2010 plāns turpināsies ar vēl ambiciozākiem mērķiem? Es gribētu minēt arī to, ka saziņas jau komunikācija infrastruktūras izstrāde, IT sistēma pieejamība, uh, un saziņas eh, drošības nodrošināšana un eh, lietotāju eh, drošības aizsargāšana ir izšķiroši aspekti informācijas sabiedrībā. Pagājuši gadu 40% eiropiešu nelietoja internetu un 46% mājasēmniecība nebija pieejama internetam. Kāds pasākums jūs esat paredzējusi, lai nodrošinātu 100% platjoslas internetu pārklājumu? Uh, jo īpaši perifērijos reģionos, un ko jūs darīsiet saistībā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? Paldies! E, četri jautājumi priekšsēdētāji. Atbildot uz, pir, atbild uz pirmo ir jā, un nezaudēsim savu līniju. Kāpēc e, ik viens neizmanto iespējas uh, un izdevības. Es nerunāju šeit par uh, ne simt uh, procentu pārklājumu, bet par tām, tiem apgabaliem, uz kuriem atsautāties jūs ar saviem skaitļiem. Dažiem jautājumiem, kas varētu būt, veidot atšķirību. Security. Gribu sacīt, ka tā ir uzticība un drošība, un bija interesanti noskaidrot to, ka runājot par finanšu aktivitātēm vai aktivitātēm, kurās ir jābūt pārliecībai, ka eh, netiek ļaunprātīgi izmantota vai kā sniegt privātu informāciju. Mums ir jāapzinās, ka ja uzticība var tikt sniegta, tad tomēr daudzi neusticās. Mums ir jāizglīto cilvēki, jāizmanto man ir šis vārds, bet ir jāskaidro cilvēkiem, kas tā tas īsti ir, un dažkārt ir nepieciešams daudz vairāk uzmanības no mūsu puses, no dalību valstu puses, bet dažkārt ir uh, Eh, vienkārši ap, apzināšanās trūkums, 100% platjoslas pārklājums. Es mēģināšu panākt, eh, darīt visu, lai panāktu šo rezultātu, bet nevienmēr lauku reģionos ir iespēja izmantot šādu risinājumu, bet tad mums ir jāņem eh, vērā, kā valsts palīdzība varētu tikt izmantot, lai aizpildītu šo daļu no 100% un par eh, personām ar īpašām vajadzībām, tas vienmēr sarakstā. Krūzes kundze, darbie kolēģi, mums vairāk ir jāpievērš uzmanība laikam, jo citādi beigās daudziem vairs nepietiks laiks uzdot jautājumus, tāpēc tiešām lūdzu ievērot noteikto laiku. Nākamais kancijāna kungs. Signor komisario disegnato, lei ha una delega molto importante, ma soprattutto delicata. Paldies komisāram atkandidātu. noturīga attīstība. E, tai ir jāgarantē drošība, iespēja cīnīties, cīņa pret viltošumiem. Ir jāgarantē e, brīvība privātās dzīves ietvaros, bet es neaprobežošos e, tik ar cilvēku autortiesībām. Universitātes da, grāmatu digitalizācija jau ir krietni pavirzījusies uz priekšu, bet intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības netiek respektētas. Direktīvas ir nepietiekamas, direktīva 29.201 norāda, ka dalība valstis ir vājuma pozīcijā salīdzinājumā ar amerikāņiem ir jārespektē cilvēktiesības, un kāds tad ir mans jautājums, komisārs? Uh, uh, Amatkandidāts kundze, kā jūs domājat pielāgoties tehnoloģiskajiem procesiem? Ko jūs darīsiet gadījumos, kad tiek pieprasīts eh, izplatīt intelektuālu īpašumu. Es runāju pilnīgi dabiski par izglītību un pētījumiem. Krūzes kundze, jums vārds. Viens no ļoti jūtīgām komisijas politikas darba daļām ir autortiesības. Un runājot par pirātismu, šeit ir kā abotais laiks runāt par e, pirātismu, kamēr pastāv dažādi nacionāli autortiesību noteikumi, jūs nevarat Eh, izveidot eh, visai Eiropas eh, pretpirātismu iniciatīvu, bet tas nav vienīgais jautājums. Mēs visi piekrītam tam, ka tie, kuri rada kaut ko, ka viņiem ir jāsaņem atalgojums par savu darbu un, un atlīdzību. Es šeit E, gribu norādīt, ka mums ir jāmeklē vieno tirgus pie šim jautājumam un jādara tas, ko mēs varam. Mēs aizsargājam autortiesības, un ir svarīgs šis jautājums mūsu ekonomikai un mūsu kultūrai, un e, bez tam arī cilvēki to ir pelnījuši. Komisija turpinās uzraudzīt dalību valstu iniciatīvas, mēs veicināsim juridiskos piedāvājumus kas ir pievilcīgi, un mums ir jāapzinās tas, ka kopā, un arī tas, ko es uzzināju no Mišela Barņī, ka viņš ļoti interesējas par eh, risinājumu atrašanu. Tad, un tāpēc mēs varētu apsēsties kopīgi un mēģināt rast risinājumu. Taču es eh, domāju, ka baidos, ka Eh, tas ir mans pēdējais punkts šajā atbildē, ka mēs varam palikt eh, nomaļus un beigās Eiropa var neatrisināt vai kā pēdējā atrisināt šo problēmu. Kancien kungs, vēl viens jautājums? Pavisam īsi tikai. Būtībā es esmu apmierināts ar atbildi, bet uh, lūdzu uzmanieties ar termiņiem, jo šeit termiņi ir ļoti svarīgi šajā jautājumā. Gribēju tikai jūs vēlreiz lūgt veicināt tādas tehnoloģijas, eh, kas eh, ļauj arī eh, cilvēkiem ar redzes traucējumiem lasīt literāros darbus. That. Es būtu sajūsmināta par šādu iespēju. Frau Hol. Holskundze. Thank you. In your written Jūsu uh, rakstiskajā atbildē jūs minējāt IKT kā vienu no risinājumiem uh, klimata pārmaiņās un uh, sabiedrības novecošanā. Ir dažādi IKT projekti, kas var uh, būtiski samazināt enerģētikas patē, enerģijas patēriņu ēkās, uh, transportā, loģistikā. Uh, Kā jums šķiet, ko jūs varētu darīt, lai šādas tehnoloģijas ieviestu uh, ikdienas lietošanā? Paldies! E, šeit ir runa par komunikāciju, par cilvēku informēšanu, un dažkārt man ir e, tādā sajūta, ka ja mēs neizmantosim iespējas un izdevības iesaistīt visus spēlētājus, tad mēs varam panākt daudz sliktāks rezultāts nekā viņus iesaistot, bet ir ļoti daudz augsts radošais potenciāls, ir ļoti daudz interesētības un iesaistīšanās, tāpēc e, darīsim zinām to, kas notiek, un to es mēģinu darīt, e, mēģināju darīt e, ko, konkurences komisārā amatā esot, un es domāju, ka šeit varētu būt pat vēl lielāks izaicinājums, bet E, š, e, tas ir tas portfels, kas attiec uz komunikāciju. Strādāsim pie šiem jautājumiem. Hols kundze. Paldies uh, par vienu konkrētu lietu. GPS tehnoloģijas jau tagad ir iegājušās, bet neviens no Eiropas avārijas centriem nevar izmantot šīs tehnoloģijas, lai glābtu cilvēkus. Uh, Vai jums ir kādas idejas vai kāds plāns, lai nodrošinātu, ka visas pieejamās globālās pozicionēšanas tehnoloģijas uh, tiktu uh, dotas 112 centram, lai varētu palīdzēt cilvēkiem? Vispirms apzināsimies, kāda ir situācija. Visas dalība valsts ir iesaistītas eh, šajā šajā projektā. Datums ir noteikts un mums ir jāmēģina ziņot, komunicēt, arī tas attiecas uz komunikāciju, bet galu galā dalība valstis ir tās, kurām jāapzinās, kā eh, tās uzņemsies sekas eh, tam faktam, ka tās ir daļa šajā lielajā projektā. Tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā, ka šeit ir runa par dzīvības glābšanu, daudz dzīvību glābšanu. Herzlichen Dank, Herr Cukalas. Sirsnīgs paldies. Nākošais runātājs ir uh, Tukalas kungs. Καλώς ορίσατε στο Ευρωκοινό. Jā, priekšsēdētāja kungs. Komisārs kundze, jūs esat ieradusies šeit, parlamentā, atsaucoties uz kolēģiem, kas eh, runāja par tīkla neutralitāti. Vēlos turpināt šo tēmu un uzdot eh, sekojošu jautājumu. Ja pareizi saprati, tad jūs esat gatava iesaistīties darbā, lai aizstāvētu tīkla neutralitāti. Kādi būs pasākumi, kurus jūs īstenosiet, lai garantētu šo neutralitāti? Lai garantētu tīkla atvērtību Eiropas pilsoņiem. Jūs runājāt arī par dažādajiem pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem un šķēršļiem, kādi ir radīti voice over uh, jautājumā. Kādas pasākums jūs veiksiet šai sektorā? Tagad Krūzes kundze. Members. Kopīgi ar dalībvalstīm un kopīgi ar nacionāliem regulātoriem Un, ja mēs runājam par tīkla neutralitāti, tad tas var būt ļoti nozīmīgi, ka VOAP var tikt īstenots, VOIP protokols var būt ļoti nozīmīgs un mums ir jārīkojās un jāspiež tie īpašnieki. Jā, es atgriezīšos tagad pie E, iepriekš sniegtās atbildes Ilskovs kundzei, ka ir ļoti liela atšķirība starp komerciālu pieju un domāšanu, nepieļautas, nepieņemas darbības un pret to, kas ir pret noteikumiem. Un es esmu e, pārliecināta, ka mums kopīgi izdotos darbs, taču mums ir jāsako visam un jāapzinās un jākomunicē, ka šis ir ļoti nopietns pasākums. Θεωρείτε ότι Vai jūs vērtējat uh, tīkla neutralitāti kā nosacījumu jaunajiem Eiropas telekomunikāciju tīkliem? Īpaši tiem, kas izmantot digitālās tehnoloģijas. Es domāju, ka ar jauniem apņēmībām un jaunu attīstību e, tas varētu būt iespējams. Es nesaku, kā tas varētu būt uzreiz uz visiem laikiem, taču cik tālu, e, cik tālu mēs esam šobrīd atrisinājuši, tās visur darbojas. Danke sehr, Herr Kalfin. Paldies, nākošais Kalfina kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Kiberdrošības jautājums kļūst aizvien svarīgāks. Internetā tiek radīts dažādas tehnoloģijas, bet tas rada risku kritiskajiem tīkliem un um, arī patērētājiem. Kiberdrošībai ir vajadzīgi caurskatāmi pieteikami noteikumi, un tie ir pareizi jāievieš. Uh, Eiropas Savienībā vajadzētu censties panākt pareizo līdzsvaru starp drošu eh, kibertelpu un eh, patērētāju tiesību aizsardzību. Un dažas valdības šķiet iet nepareizajā virzienā. Vai eh, jūsu darba kārtībā kiberdrošība būs? Vai jūs ņemsiet vērā uh, Vai jūs būtu gatavi apdomāt kiberdrošības koordinātora amata izveidi, kāda ir citās valstīs, un viņš varētu strādāt kopā ar 27 dalību valstu pārstāvjiem? Uh, Un kā jūs eh, gatavojaties, lai Eiropas Savienība varētu tikt līdz starptautiskajai sabiedrībai šajā jomā? Hmm, in... Mums ir eh, ļoti lielā mērā jāiesaistās šajā darbā. Es domāju, ka tas ir viens no jautājumiem un viena no problēmām, kas, eh, kas, kurā ir arī krimināls aspekts. Un tas daudz vairāk attiec uz eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, un es eh, šeit varētu pieminēt Google jautājumu, bet šorīt vienā no avīzēm es lasīju pār kibernoziedzību, eh, kas bija vērsta pret vienu no lielajām bankām Eh, un šīs bankas klienti saņēma e-pastus, un es uzzināju no sava kabineta locekļiem nejauša eh, sakritība, arī viņi bija eh, saņēmuši tāda paša satura e-pastus, kā viņu banka paskaidroja pastā, ka paroli ir jāmaina un jūs eh, tie saņemat saiti uz eh, neīstu tīmekļa vietni, kas izskatās tieši tāpat kā īstā. Eh, vēstījums norādīts, ka paroli ir jāmaina. Jūs domājat, ka jūs esat savā bankā, un manuprāt, ka šis, šis lamatas izskatās ļoti ticamas, var radīt daudz upuru šobrīd. Esmu nobažījusies par šāda veida uzbrukumu, un man informēja, ka pat ir melnais tirgus, kurā hakeri un noziedznieki var atrast vīrusus, e-pasta adreses, kredītkaršu datus, pieejas datus, pieejas kodus, un vairāk nekā viens miljons vīrusu ir tikuši identificēti 2008. gadā. Kiber e, noziedzības izmaksas pieaug ļoti strauji, mēs apzināmies, ka tās neierob, e, e, šeit nav robeža, ka tas ir globāls jautājums un mums vajag risināt šos jautājumus sadarbībā. Pretējā gadījumā mēs vienkārši skatām uz kaut kādu ļoti, skatām kādu ļoti šauru apgabalu. Viena no manām prioritātēm būtu tā, ka Eiropai ir jābūt visdrošākajai vietai pasaulē interneta patērētājiem, un es domāju, ka uzdosit man otru jautājumu, lai es, ko, lai es varētu iegūt laiku turpināt. Nachfrage. Papildi jautājums? Paldies, jā. Kāpēc nevar jums uzdot arī papildi jautājumu? Gribētu atgriezties pie šī jautājuma, kas skar kiberdrošības koordinātoru. Dažās kā valstīs tāds ir. Tie ir cilvēki, kuri, kuriem ir pilnvaras sekot, kas notiek, un uh, lēmt, kādus pasākums varētu veikt, Un eh, tas ir tāds starptautiskās sadarbības tīkls. Es tātad gribētu atkārtot eh, jautājumu, vai jūs atbalstītu šādu pozīciju Eiropas Savienībā. Un mm, runājot par eh, datu uzglabāšanas direktīvu, tas ir tagad cits virziens, tas notiek daudzās valstīs, arī Bulgārijā, manā valstī. Policija praktiski vēlas neierobežotu pieeju uh, caur uh, Mm, internetu un telefonu veiktajai komunikācijai. Tātad, ko jūs darīsiet, lai uh, panākt šo te līdzsvaru, panākt drošību un neiejaukties pilsoņu tiesībās? Jūs runājat par datu aizsardzības direktīvu un komisāra Redinga un komisārs, kas nodarbojas ar šo portfolu, kuriem ir jāpārskata uh, Eh, šie jautājumi jāņem vērā jūsu pieminētais un arī jautājumi, par kuriem es runāju. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, lai mēs nezaudētu laiku un eh, lai mēs sadarbotos šo jautājumu risinājumā un lai ieinteresētās personas eh, publiskajā, privātajā sektorā sadarbotos Eiropā. Un, ja jūs mani atbalstīsiet, es gribētu piedāvāt stratēģiju, lai varētu stiprināt Eiropas Savienības kapacitātes tīklu eh, drošībā, ieskaitot jaunu lomu eh, priekš jebkam. Fīsa kungs, lūdzu. Buenas tardes y gracias por su. Sveicināti un uh, Paldies par jūsu klātbūtni, Krūzes eh, kundze. Diemžēl operatori nevienmēr eh, apmierina mūsu gaidas telekomunikāciju tirgu, kas ir izveidojies ar deregulējumu. Šobrīd ekonomiskā krīze ir samazinājusi privātos, eh, privātās investīcijas, pieprasa atmaksājumus īsā termiņā, bez tam atsevišķi geogrāfiski reģioni nav pārāk pievilcīgi, vai nu tāpēc, ka tie ir ļoti sarežģīti topogrāfiski vai nepietiekami biezi apdzīvoti, un tāpēc vajadzētu eh, pārskatīt vadlīnijas valsts palīdzības izma izmantošanai. Un mēs domājam, ka komunikā elektronisko komunikāciju tīkla izveidošana, jaunās paudzes tīklu izveidošana ir būtisks elements, lai varētu celt konkurētspēju un veicināt eh, un pātrināt eh, E, produktivitāti. Kādus e, pasākumus komisāri, kā komisāri esat iecerējusi, lai izvietot jaunās paudzes tīklus un it īpaši, lai pātrinātu apstiprināšanas procesu jau esošiem projektiem, kuri gaida savu apstiprinājumu? And... Šeit ir divi varianti. Pirmkārt, šie te lauku reģioni. Uh, vai uh, tādi reģioni, kuros privāti investori nav tik ļoti ieinteresēti, tur uh, valsts atbalsts pilnīgi atbilst, tur būs dalībvalstu iniciatīva. Tie būtu, tā tas būtu dalībvalsts, kas tur rīkosies. Uh, bet um, pagājuši gadu vai iepriekšējā gadā uh, tika teikts, uh, komisijas iniciatīvā, ka finansējums ir, un tāpēc es biju pārsteigta, ka e, dalība valstis neizmantoja šo iespēju saņemt finansējumu šiem projektiem plātjoslas jomā, digitālajā jomā. Runājot par otru pusi, kur ir privāto investoru interese, tur mums ir jāapsēžas pie viena galda, un es pilnīgi apzinos, eh, ka apsēdinot pie viena galda uh, interneta segmenta puses, uh, dod mums iespēju panākt situāciju, kurā visi ir ieguvēji. Ņemot vērā to, ka uh, tiem jābūt ne tikai jau tirgu esošajiem, bet arī jaunpienācējiem. Eh, tas nozīmē, ka ir jāuztur dzīva konkurence un ir vajadzīgs arī uh, caurskatāms uh, veids, kā mēs darbojamies, ir arī jābūt juridiskajai noteiktībai. Mēs, protams, prasām um, investors investēt, uh, bet uh, ir jāskatās arī, kā to visu var juridiski nodrošināt un kādi noteikumi tur ir. Pretējā gadījumā uh, tas neizdosies. Tātad šī uh, tikšanās kopā uh, mums tas ir jādara kopīgi, tas ir noteikti. Papildu jautājums, kolēģi? Tā. Vēl viens jautājums. Iepriekšējais Eiropas patentu biroja pārstāvs Briselī, Devits Sants paziņoja, ka debats attiecībā uz softvēru un patentu direktīvu nebūtu notiekusi, ja būtu pastāvējusi vienota un homogēna juridiskā sistēma, e, kas mazinātu daža, kritēriju dažādību. Papildus tam jūs pati diskusijā par farmaceitisko sektoru atbalstījāt to, ka tiek izveidots Eiropas centrālais tribunāls par patentiem ar mērķi veidot tiesu praksi, kas būtu homogēna Eiropas Savienībā. Vai jūs piekrītat, ka Deivida Santa pozīcija tomēr, kas arī, kurš pārstāv vienu no multinacionālajām sabiedrībām, veidot Eiropas centrālo patentu tiesu pirms, būtu būtiski pirms direktīvas pieņemšanas. Krūsas kundze, tas ir ļoti interesants jautājums. Bet tas nav šis portfels. Un tomēr patentu birojs ļoti labi strādā. Un mums vajadzētu ņemt vērā, ka kas ir jādara praksē, lūdzu centieties uh, paturēt šeit skaidrību. Ja mēs runājam par programmatūru un patentiem, tad tas ir tas variants, bet uh, Jūs droši vien zināt, ka savietojamība ir ļoti svarīgs aspekts. Tas bija Microsoft gadījumā svarīgs aspekts bet uh, labi, pagājušajā nedēļā mēs panācām galīgo vienošanos. Uh, programmatūras savietojamība, ja tā ir nodrošināta, tas nāk par labu patērētājiem, ekonomikai un veicina konkurenci. Jā, zināmos jautājumos uh, ir runa par to, kādi ir iesaistīties standarti šeit, tad par to varētu domāt. Mums vajadzētu vēl runāt eh, par to, kas būs ar programmatūras patentiem, un es ar eh, lielu interesi gaidu informāciju no jums. Sirsnīgs paldies tagad uh, kolēģi no kultūras komitejas un sirsnīgs sveicu priekšsēdētājai Dorisai Pakas kundzei. Dargā Krūskundas kultūras komiteja jau gadiem ilgi iestājas, lai būtu specifiskais Eiropas uh, regulēšanas modelis. Uh, apraidē. Jo tā ir labākā garantija, kā, garan, kā veidot eh, viedokļu daudzveidību un brīvu viedokli. Pie tā piedara pilnīgi neatkarīga eh, sabiedriskā apraide, kas izmantojot visas tehnoloģijas, eh, izmantojot sniedz pakalpojumu. Kā Kāda jūs, kāds ir jūsu viedoklis par uh, publiskās apraides iespējām, tehniskām iespēj, iespējām? Krūskons, skaidrs jautājums, skaidra atbildi. Ir, tas eh, ir ļoti skaidrs jautājums. Mēs apzināmies, ka atkarībā no eh, valsts apraides pakalpojumiem mēs mēģinām pievērot vienādus principus visur un konkrētas pieejas katram gadījumam. Taču pēc būtības mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, ka definīcijai ir jābūt kristāli skaidrai, pretējā gadījumā mēs nevarēsim panākt reālus rezultātus no diskusijām. Un pagātnē konkurence jautājumos tas, ko mēs darījām, bija, manuprāt, samērā pieņemams arī jums, lai rast ceļu, kā mēs risinām šos jautājumus. Daudzveidība vēl aizvien pastāv, un tas ir nozīmīgs jautājums, tas ir viens no tiem, eh, kurus mēs augstu vērtējam Eiropā. Un tirgus ir daudz eh, konkurētspējīgs, kurā galu galā patērētājs var iz, eh, izvēlēties to, ko viņš vēlas. Nē, esmu īsti apmierināta, bet otrs jautājums eh, par ANO konvenciju un UNESCO konvenciju redzu, ka šajā jautājumā jūs pārstāvat citu uh, viedokli kā vairākums Barozu uh, komisiju. Jūs bijāt pret uh, saistošo raksturu. Vai jūs esat mainījis viedokli vai nedomājat, ka šis instruments ir kas tāds, ar ko mēs tieši kultūru un plašsaziņas līdzekļu uh, politiku Eiropā varam atbalstīt un attīstīt? That, uh... Es. Uh Neesam pārliecināti, ka bija tāda uh, sadalīšanās un plaisa šeit, bet varbūt mēs to varam apspriest vēlāk. Ja jūs uh, uzdodat jautājumu par šo portfeli un kultūras daļu, kurā ir cieša saikne ar visu jautājumu, kur mēs skatām šodien, es domāju, ka ir pilnīga nepieciešamība paturēt šo saikni pretējā gadījumā, mēs zaudējam ļoti daudz iespēju, jo kultūrai mēdījus ir ļoti daudz iespēju ar jaunajām, jauno digitālo darbu kārtību, kurās priekšrocības mums ir jāizmanto. Frau Kamervērt. Nākošā runātāja Kamervērts kundze. Paldies, priekšstādātāja Krūz kundze. Tieši pieņemtajā Telekom pakotnē mēs noteicām, ka viens no principiem ir digitālās dividendes jautājumā sabalansēt ekonomiskās, kā arī sociālās un kultūras nozīmes izpausmes. Ierobežojot tehnoloģiju neutralitāti uh, un uh, dažādas dienestus, lai garantētu uh, vai viedokļu daudzveidību, um, valodu uh, dažādu pielietošanu daudzveidību būtu pieļaujama bet no tagad pieejamiem dokumentiem frekvenču politikā šie kultūras un pārējie aspekti nemaz netiek pieminēti, tikai ekonomiskais tiek izcelts. Tādēļ mans jautājums, vai jūs piekrītat tam, ka aktivizējot digitālo dividendu gan ekonomiski, gan sociāli un kultūra nosacīju, kultūrāli nosacījumi jāievēro? Ja jā, kā garantēsiet uh, to, ka sabalansēta attīstība būs šajās interešu jomās, kas dažkārt ir pretrunīgas? Ir ļoti interesants jautājums, ko, um, pie kur strādā dalībvalstis, un uh, runā pār to, ka mēs saskaramies ar jaunā regulatīvā ietvara uh, sekām, kurus jūs esat pieņēmuši. Es domāju, ka jāņem vērā šie jautājumi un būtu nepareizi, ja mēs izslēgtu kultūru no šiem jautājumiem vai mēdījus, bet ir jāņem vērā arī tas, ka eh, tie, tas ir viens no spēlētājiem, ņemsim vērā to, ka ir iespēja un izdevība, bet, eh, bet eh, tā ir viena no iespējām. Ja, vielen Dank, Frau Groß. Ich Paldies, Krūskundze! Es būtu priecīgi, ja būtu, teiksim, vienāda attieksme pret ekonomikas un sociālajiem un kultūras jautājumu to izskatīšanu, bet par frekvencēm vēl papildu jautājums. Tā kā ir skaidrs, ka tieši eh, šīs eh, frekvences nākotnē būs eh, ļoti nozīmīgas īpaši radioapraides jomā. Uh, Gribētu zināt, kā jūs garantēsiet, lai tieši šī telestāra platforma būtu izmantojama un tieši vispārreiz nozīmes intereses tiktu garantētas un ne tikai ekonomiskās intereses tiktu pārstāvētas un lai no tā neciestu radioapraide. Sure, uh... Es saprotu jūsu jautājumu un, manuprāt, es jau līdzīgā ziņā sniedz atbildi, neatceros konkrēti kuram no jūsu kolēģiem. Un es sacīju, ka te ir jābūt neutralitātei un šajos gadījumos zemes, satelītu un kabeļu pieslēguma veidiem ir jāsaņem Eh, tāda izturēšanās, eh, kurā jūs visi varat izvēlēties kādu no šiem eh, pakalpojumiem. Un tāpēc mana atbilde jums ir tā, ka nevajadzētu bažīties no tā, kā varētu no tā atslēgties, atteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Kruskundze, mēs eh, uzklausām ar prieku jūsu deklarāciju. Ir daži jautājumi. Viens no tiem man ir galvā, ne divi man ir galvā. Nu, jau dažas eh, dienas mēs runājam mazliet par regulējumiem, par, par inženieriem, par caurulēm, vadiem. Mēs nerunājam par saturu, mēs virzamies uz katastrofu, ja jūsu mandāts tiks veltīts tikai eh, digitārās nozars organizācijai, jo bez satura E, tam nebūs nekādas jēgas un saturs nāks no citurienes. Tas nozīmē, cilvēki būs vairāk eksploatēti nekā eksploatētāji. Mans jautājums ir tāds, ka e, tā kā komisijas priekš, priekšsēdētājs ir sadalījis atbildības vairākos portfeļos šajā nozārā, es gribētu zināt, kā jūs efektīvi strādāsit vispirms ar kultūras nozari, autortiesībām un noteikumiem, kas tiek jāpiemēro E, tad, kad mēs patērējam e, preces un kultūras pakalpojumus. Otrkārt, kā jūs esat iecerējusi strādāt koordinācijā ar citiem komisāriem, kurus e, komisārs ir, atbildīgais komisārs ir ļoti rūpīgi izkaisījis, kas, manuprāt, ir liela kļūda. Krūzes kundze, jūs atbildē. Jūs nevainosiet mani, ja es nevarēšu sniegt savas domas par to, kāds būtu uh, vis, tas būtu vislabākais vienam portfelim. Priekšsēdētājs, manuprāt, ir izdarījis lielisku darbu. Viņš piešķīra 26 amata kandidātiem portfeļus, kurus uzskatīja par būtīgiem, un es nedomāju, ka es varētu šeit eh, pieskaities kādiem noslēpumiem. Šobrīd visi 26 ir ār portfeļu, un tas, nozīmē, un tas nozīmē, ka tā vai citādi atsevišķi portfeļi bija E, zaudēja kādu daļu no agrākā. Tomēr, manuprāt, rezultāts ir panāks lielisks. Šajā kooperatīvajā sistēmā, sadarbības sistēmā komisija ir e, beigās lēmumu pieņēmējs un nekād komisārs nevar teikt, es pieņēmu šādu lēmumu. Vienmēr e, to pieņem tikai tad, kad to atbalsta komisija. Un uh, ar, saviem, piec, ar savu piecu gadu pieredzi koleģiāli, var teikt, ka koleģialitāte eh, praktiski visos gadījumos ir ļoti pozitīva. Un iesākumā jau es arī to minēju savā, savās ievadrunas piezīmēs. Tik tiešām šis jautājums attiecībā uz manu portfeli ir runa par lielisku kontaktu uzturēšanu veidošanu ar Mišelu Barņē, ar Andrulu Vasiliju, ar uh, protams, man tagad eh, vārdi jāatceras, es nevaru tos atcerēties eh, ar Jānušu Potočniku un ar Tīviju, ar, ar Gēgenu Kvinnu, that... Vivian Redingu. Mēs sēžam kopā, dažkārt esam vairāk nekā divi, dažkārt tikai divi, un sadarbība ir galvenais, un ja tas nenotiek koleģiālā atmosfērā, tad ir grūti, bet esmu pārliecināti, ka Baroso sekos notiekošajam, un ja ir kādas bērze un frustrācija, tad viņš rīkosies no savas puses. Katrā ziņā Esiet pilnīgi droši, ka esiet e, pilnīgi droši, ka man patīk strādāt, e, strādāt komandā. Kā vada kungs papildi jautājums ļoti ātri, lai atsauktos uz Doris Pakas jautājumu. Jau 20 gadus mēs esam veidojuši privātos medijas Eiropā ar panākumiem. E, tomēr ir e, pasliktinājusies kvalitāte pilsoņu informēšanai. Vai jūs? būtu gatava palīdzēt radio un televīzijām tad, kad tās e, zaudēs e, savu līdzsvaru attiecībā pret privāto sektoru. Vai jūs esat gatavi saglabāt līdzsvaru? Paldies! Man patīk daudzveidība. Un, protams, es ļoti interesējos par kvalitāti no abām pusēm, gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Bet publiskajā pat ir vairāk atbildību, lai iestrādātu uh, kvalitāti, ja viņiem ir īpaša funkcija šajā gadījumā. Atbalstīsim abus un apzināsimies to, ka mums sistēmas, gatavas sistēmas nav pieņemamas un um, tie, paļausimies uz līdzsvarotu sistēmu, kurā ir vienlīdzīgas iespējas sniegt to, kas ir būtisks kultūrai, pilsoņiem un ekonomikai, jo tā ir daļa no ekonomikas. Tūn un Hohenstein. Uh, tagad uh, Tūn un Hohenstein kundze. Komisārs Kundze, lai atbildā, turpinātu kultūras komitejas eh, kolēģi jautājumu sēriju. Mēs runājam par radio. Kas, eh, ko jūs teiksiet par presi? Jūs zināt, ar kādām problēmām viņi saskars. Eh, par viņu tiesībām internetā, kurā tiek pārkāpta konkurence, tiek mazināta produktu kvalitāti. Un tas var arī apdraudēt e, virsrakstu daudzveidību tirgū. E, izmantojot saturu, kas tiek publicēts gan tradicionālajā formā, gan internetu formā komerciāliem mērķiem. E, un šodien tas ir iespējams ātri uh, attīstot tehnoloģijas. Ko jūs piedāvājat, lai izveidotu tādu sistēmu, kas sniegtu piekļuvi plašam saturam no patērētāja puses, bet kas neapdraudētu preses izdevēju intereses, patērētāju, preses patērētāju intereses un kas veicinātu tālāku attīstību un progresu informācijas tehnoloģijām? Number one, to stimulate. Pirmkārt, lai stimulētu un dotu apzināt, iespēju apzināties to, kā notiek pieturēšanās pie līnijas, ir jākombinē darbības un jāapzinās, ka ar jaunajiem mēdījiem ir jādod iespēja sniegt informāciju ar jaunā mēdīja palīdzību. Es ticu konkurētspējīgā tirgu un jādod ir viņiem šāda iespēja. The... Ja mēs runājam par iespējām tirgu un par nediskriminācijas principu, vai jūs būsiet tikpat stingri, kā jūs bijāt ar saviem vairākiem lēmumiem, kā, eh, kā iepriekšējā eh, komisāra, konkurences eh, komisāra samatā, vai jūs, es esmu no Polijas, vai jūs esat gatavi nodrošināt uh, nediskriminēšanas principu visiem Eiropas pilsoņiem e, iepirkšanās tieši saistē. Piemēram, visiem nav vienādas iespējas vecās, vecajās un jaunajās dalībvalstīs. Viens no kliedzošiem piemēriem ir iTunes mūzika. Ko risinājumu jūs gribat piedāvāt? The... Es uh, vēl nebiju domājusi uh, mainīt savu raksturu. Tātad to neesmu domājis darīt. Tātad varat būt droša, ka tāda, kāda es esmu, tāda es esmu. Uh, es ievēroju caurskatāmību, paredzamību un gatavojos būt taisnīga. Un ir uh, arī skaidri jāsaka tas viss tiem, kas ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Jūs runājat par tiešsaisti, un tas, ko jūs minējāt, bija viens no tiem jautājumiem, kas man bija galvenais iemesls uzsākt šo te uh, tiešsaistes mūzikas apaļo galdu. Mūsu iepriekšējā sēdē ar šiem te cilvēkiem, galvenokārt vīriešu kārtas cilvēkiem, pie šī apaļā galda mēs vienojāmies par principiem. Un atklāt sakot, es biju diezgan lepna, ka neviens neatstāja zāli. Bija brīži, kad tāds risks pastāvēja, bet šajā sēdē mēs vienojāmies par principiem. Tagad būs ieviešana, un tas būs ļoti smags ceļš, bet var jūs pilnīgi pārliecināt apliecināt, ka es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai censtos nonākt tur, kur uh, mēs vēlamies nonākt, lai atrisinātu šos jautājumus. Un es nevaru tiešām izskaidrot, kāpēc uh, Polijā vai kaut kur citur nav um, iespējams uh, nopirkt to, ko ir iespējams nopirkt citā dalību valstī, vienotajā tirgu. Hannibals kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Krūsas kundze, Gribētu atgriezties pie tā, par ko jūs runājāt agrāk, par uh, saturu un par kvalitāti. Jo īpaši um, plašsaziņas līdzekļu plurālisma aspektā, kas vienmēr ir bijis aktuāls jautājums parlamentā. Šķiet, ka šī trīs pakāpju pieeja, kāda mums ir bijusi kopš 2007. gada, nav bijusi diezko veiksmīga. Uh, dažās dalībvalstīs pat vēl sliktākā situācijā, bet šobrīd mēs riskējam zaudēt to daudzveidību, kas mums jau ir politiskā, kulturālā un satura izpratnē, un es domāju, ka tas ir būtisks jautājums visā Eiropas Savienībai. Tāpēc gribētu no jums dzirdēt, kādus konkrētus pasākumus jūs veiktu, lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu plurālismu visā Eiropas Savienībā getting parties together? Uh, vispirms apkopot ieinteresētās puses, tad atrast, kur ir problēma, kāds varētu būt risinājums, un tad rast, mēģināt rast veidu kopīgi, kā to risināt. Jo uh, mēdīju plurālisms ir ļoti svarīgs jautājums ne tikai jums, bet arī man. Yeah, if I could come back, I think this is quite a tough one. Manuprāt, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, jo daži no cilvēkiem, ar kuriem mums ir darīšana, uh, viņi ir bēdīgi slaveni ar to, ka viņi ar vienu negrib runāt un uh, vienoties, tāpēc varbūt mums būs jābūt nedaudz asākiem, jāuztver tas nopietni, uh, ja mēs tiešām vēlamies sasniegt šo te daudzveidību starptautiskajos mēdījos. Dodiet man iespēju Es saprotu, ka tas ir sarežģīts uzdevums. Par to nav šaubu, bet arī agrāk ir bijušas sarežģītas situācijas. Bet ļaujiet man apkopot iesaistītās puses, tad mēs varēsim saprast, kāda ir patiesā problēma, vai ir kaut kādas jēgas, vai nē, kāds varētu būt risinājums, vai mēs varētu rast kaut kādu veidu kompromisu, vai tam līdzīgi, bet skaidrs rezultāts ir vajadzīgs. Un ja mēs nevaram neko atrisināt, tad ir jārīkojas. Liels paldies. Tagad eh, Šakas kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Sveicu jūs šeit, eh, komisārs kundze. Jūs mums sniedzāt skaidru vīziju, tik uzdot jauni, jā, daudz jautājumu, jūs runājat par tehnoloģijām, par iekļaujošām infrastruktūrām un arī par ietekmi uz sabiedrību, kāda būs šai digitālajā darba kārtībai. Um, es esmu sazinājusies ar pilsoņiem un uh, gribētu jums tagad uzdot uh, jautājumu, kuru man uzdeva caur datoru kāds cilvēks uh, tiešsaistē, uh, lai parādītu, ka demokrātija darbojas un atvērtība var tikai to veicināt. Tātad jūs strādājat eh, jūsu portfelī kopā ar citiem kolēģiem, jo tas skar tik daudz jomas, vai jūs sadarbosieties arī ar Aštons kundzi un citiem, piemēram, Fīls kungu, kas pa, ir atbildīgs par paplašināšanos, eh, lai nodrošinātu, ka vārda brīvība tiešsaistē būtu uh, uh, garantēta, ka tā būs neatņemama sastāvdaļa Eiropas Savienības politikā. Esmu pateicīgi par šo jautājumu un jānorāda, ka tas nav viegli atbildams. Atbildi, ko es varu dot no visas savas sirds, es darīšu visu, kas ir manos spēkos. Es zinu, ka Ketija Aštone atbalstā no vis, arī no visas sirds runas brīvību un cits jautājums, un es pieskaršos arī šim jautājumam, tā skaitā arī paplašināšanās kolēģi. Un strādāsim pie tā. Šī portfeļa valdzinošā daļa ir tā, ka tas sasaist kopā visas jomas. Man vajadzētu zaudēt mazāk laika, es zaudētu mazāk laika, ja es uzskaitītu tos portfeļus, kas nav Mm, piesaistīti pie šī te, es pat nevaru vienu konkrēti iedomāties. Paldies, es šeit pārstāvu kultūras, eh, mediju un izglītības komiteju, un eh, brīva izpausme, radoša izpausme ir ļoti svarīgs aspekts mūsu komitejai, un ļoti svarīgs aspekts arī, lai mums būtu saturs, ar kur varam dalīties tieši saistē. Tāpēc gribētu no jums uzzināt, kā jūs eh, redzat mūsu nākotnes sadarbību. Uh, Uh, pēc tam, kad jūs droši vien apstiprinās uh, komisārs amatā, kā jūs veidosiet sadarbību ar kultūras komiteju, kā jūs redzat uh, digitālās darba kārtības lomu kultūras jomā? Absolutely main. Ir. Ir ļoti būtiski, lai šajā jomā mēs izmantojam visas iespējas un risinam visus izaicinājumus Lielākajā daļā gadījumu, kad jūs pieskarties pie izglītības sadaļas, ļoti bieži jaunākā paudze, pat ja mēs ņemam tos, kuri nodarbojas ar apmācību dzīves garumā, viņi lielākajā daļā gadījuma ir jauni savā domāšanā, un ja tā ir tāda, būtu smieklīgi neizmantot visas iespējas, lai uh, lai strādātu pie tā. Kultūras tilts, kultūras saiknes, lai saņemtu vairāk iesaistīšanās no tiem, kas strādā pie šiem aspektiem, lai mums izveidotos vien-vien situācija un par jūsu pieminētajiem tematiem ir jāapzinās, ka daudz kas ir at, atkarīgs no domas, domu iestatījumiem. Mēs, piemēram, pirmīt runājam par kibernoziedzību un ļoti bieži tādas situācijas, kad jaunieši un ne tikai jaunieši neapzinās, e, kas var tikt izdarīts ar viņu privāto informāciju. Runājot par izglītību kultūru, mēs esam viens otram vajadzīgi un, ja tie jaunieši un, un citi, kas eh, pirms eh, komunicē varētu domāt pirms nosūta, tad es būtu daudz mazāk nobažījušies, jo ļoti bieži mēs saņemam informāciju, kas tik tiešām izraisa bāžas. Hārbārkungs, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties eh, pie jūsu otra portfeļa, komisārs Kundze, par eh, konkurēt spējīga telekomunikācija tirgus izveidi, lai veicinātu investīcijas. Un daudz kolēģi jau norādīja, ka jūs eh, esat veiksmīgi sev pierādījusi konkurences aizstāvības jomā un nesat vilcinājusies laust dominējošus monopols daudzās nozarēs. Uh, Jūs droši vien apzināties, ka uh, platjoslā uh, telekomunikācija tirgus daļa ir 45%. Vienā uh, no uh, svarīgākiem tirgiem ir 57%. Vai jūs, komisārs, kundze piekrītat, ka šie, šīs lielās tirgus daļas uh, traucēs konkurencei, un ko jūs plānojat darīt, lai to novērstu? Tas ir iemesls, lai uzraudzītu situāciju ļoti rūpīgi un stingri. Jo pati par sevi dominējuša pozīcija nenozīmē, ka tā nav pieņemama vai pieļaujama. Tas ir atkarīgs no, no, no rīcības, vai tā ir ļaunprātīga dominējuša pozīcijas izmantošana. Un līdz manam manā vēl pašreizējā portfelī mums bija vienas uh, kategorijas pārauga un citu, kā, citas kategorijas pārauga, otras kategorijas pārauga. Un es domāju, ka šeit ļoti bieži ir jūtams augsts spiediens uz tirgu. Bet, uh, ja ja darbības eh, kļūst, eh, nonāk, eh, ja darbības nonāk nepareizajā pusē, tad mums ir jārīko. Es cerēju, ka jūs būsiet ambiciozāka šajā jomā, ņemot vērā jūtu pieredzi. Tā bija ļoti vāja atbildi, ja drīkst tā teikt. Tāpēc gribētu jautāt, kāds ir jūsu viedoklis par uh, funkciju nodalījumu? Uh, Uh, kas darbojas manā valstī un Nīderlandē, kur jūs uh, pa, uh, pazīstat KPN, kas ir jau tirgu in, instalē tīklus, lai veicinātu platjoslas pakalpojumus. Šie tādi pasākumi, kas jums būtu jāveicina tajās valstīs, kur jau ir liela tirgus daļa. Un tie ir pierādījumi, ka tas ir veids, kā veicināt investīcijas un konkurenci. Šķiet, ka ir kāda nesaprašanās priekšsēdētāji, jo esmu aktīvi strādājusi konkurences komisāra amatā. Es eh, dar, veid, darīju savu darbu, un tomēr mēs komisijā ne. E, kritizējām eh, tās puses, kas bija dominējušā pozīcijā. Mēs bijām rīkojām ļoti, rīkojamies ļoti caurskatāmi visos gadījumos, kad mēs vērsāmies pret kādu. Un citos sektoros mēs darījām tieši to pašu enerģijas sektorā, piemēram, man, jūs varat būt pilnīgi droši, ka ja kādā brīdī ar šo portfeli jūs dosit man iespēju rīkoties, ja ir kāds pārkāpums, tad es rīkošos. Danke sehr. Paldies, Karhols kundze. Paldies. Komisāras kandidāts kundze, es sēžu šeit. Es atbalstu jūsu pozitīvos komentārus par to, ko jūs teicāt par vienotā digitālā tirgus nepieciešamību. Un es gribētu turpināt uh, un uzdot konkrētu jautājumu. Vai jūs atbalstītu neatkarīga un uh, uh ikgadēji uh, atjaunota novērtējuma veidošana par digitālajām lietām, iekļaujot šeit dažādus arī regulatoros kritērijus. Es ļoti lielā mērā atbalstu šādu domu. E, dodiet man brīdi, bet ne šodien, lai es varētu to pārdomāt. Man ir pieredze ar šo. For for I... Skaits e, uh, uzskaitstāfe. Un es apzinos, ka ja viss ir pozitīvi, tad uh, mēs varam rīkoties pozitīvi. Un ja mums ir diskusija, kur tiek apstiprināts, ka darbs var izdarīts, tad, uh, tad tas arī var tikt izdarīts. You uh... Paldies par jūsu atvērtību kādus uh, citus alternatīvus līdzekļus komisija varētu izmantot, lai panāktu vienotā tirgus pabeigšanu pēc iespējas efektīvāk? Sure. Esiet droši, ka 2020. 20. gada programma komisijai ir tāda, ko ļoti lielā mērā atbalsta prezidents eh, priekšsēdētājs Barosu, un viens no viņa eh, rū, atsraugiem ir eh, digitālā darba kārtība. Un sadarbībā ar jums, sadarbībā ar dalībvalstīm, sadarbībā ar um, visām iesaistītiem pusēm, nacionāliem regulatoriem un citiem ir ir jābūt iespējai to visu veicināt un pātrināt. Danke sehr. Liels paldies. Tagad padīdēja Kučī kundze. Ir Krūš. Es priekšsēdētāji Krūs kundze. Esmu šeit, no jums pakreisi. Jūsu sāskotnē runā, jūs runājat par uh, Eh, internetu pakalpojumiem, kam ir jābūt, jākalpo pilsoņiem. Mēs esam nonākuši jaunā interneta erā, kur pilsoņi savieno. Pilsoņi var pieslēgties citu pilsoņu datoriem, objektu ar objektiem un dažādās visās citās uh, operācijās. Un, un viens no riskiem šajā uh, Eh, šajā savienojumā ir tāds, ka nav iespējams garantēt eh, personu eh, privātumu. Vai jūs domājat, ka pašreizējo spēkā sošo likumdošanu tiek pasargāta un aizsargāta privātā dzīve pilsoņiem? Tas ir viens no jautājumiem, kas Vivianai Redingai ir ļoti svarīgs, un var jums uh, apliecināt, ka uh, mēs abas kopā par to ļoti domāsim. To pieņemt kā pašsaprotamu nebūtu pareizi. Jautājums eh, būtu Vai jūs uzskatāt, ka būtu pienācīgi veikt rūpīgu pētījumu, lai nodrošinātu to, ka likumdošana, kas ir mūsu rīcībā, jau šīs pilsoņtiesības garantē? Un tomēr vajadzētu to novērot, monitorēt. Pirms pieņemt lēmumu, vajadzētu arī noskaidrot, vai uh, tur ir problēma, vai to var atrisināt kaut kādā citā veidā, un uh, tomēr gribētu ņemt vērā arī to, ka Vivian Reding šeit ir cieši iesaistīta. Dankazie, kolīgi. Paldies, Greči kungs. Vielen dank, Fozicenda. Paldies, priekšstādātāja kungs. Komisāra kandidāts kundze. Es domāju, ka šis portfelis, tāpat kā jebkurš cits portfelis, varēs atbilst diviem principiem - subsidaritāte un ilgspējīga attīstība. Jo mēs redzam, cik strauji notiek digitalizācija. Gribētu jums uzdot jautājumu, kā jūs eh, redzat eh, ilgspējīgu attīstību? Uh, pieejas platjoslas internetam izpratnē, jo īpaši attālos reģionos vai lauku reģionos ir arī ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm šajā situācijā, jo pieeja internetam ļoti atšķiras, e, arī tīkli atšķiras, tās ir dalību valstu tradīcijas, tāpēc kādu uh, Uh, Kāds pasākums jūs veiksiet šajā jomā? Ar pēdējām vadlīnijām par platjoslu es domāju, ka mums ir skaidra atbilde. Mums ir eh, vairāk jākomunicē ar dalību valstīm, jo ja mēs nopietni nopietni strādājam pie mūsu līnijas, ja komisija nopietni strādā pie tās līnijas, ka 2013. gadā būtu jābūt simtprocentīgam platjoslas pārklājumam, tad ir jāpaveic vēl ir ļoti daudz. Finanšu aspekti varētu tikt atrisināti ar pieejamiem fondiem un kuri ir, manuprāt, labi zināmi, bet tad ir Iespējams, parlaments eh, no, izpauž nožēlu, kā tam nepietika piešķirt augstāka eh, prioritāte nekā savulaik dalību valstīs, bet eh, katrā ziņā no, ir vērojama situācijas pātrināšanās, un, ja to varētu at atrisināt, tad, protams, ar komunikācijas starpniecību cilvēku varētu apzināties, un tas varētu notikt caur E, noturīgumu vai citiem jautājumiem, ne tikai e-komerciju, bet arī e-veselību, e-izglītību vai veselurim citu pasākumu. Daudz no šiem e, jautājumiem, ja tik tiešām tiek sagatavota programma, e, un arī es to esmu dzirdējis no dalībvalstīm, ka tās ir gatavas e, sadarboties šajā ziņā. E, chciałem jeszcze zapytać o. E, es gribēju jums uzdot arī jautājumu par to, kas ir jūsu rakstiskajās atbildēs. E-veselības programma. Vai jūs šo programmu arī redzat kā veidu, lai eh, samazinātu atšķirības attīstībā un kultūrā? Es eh, tik tiešām ceru, ka ar programmu, kas aptverē veselību, mēs netiksim, nebūsim vai bloķ, eh, bloķēt un ieslēgt savās robežās, un tā būs iespēja gūt e, pārobežu darbības tiks ievēsta, bet ļoti bieži atsaucoties uz šo pantu par Dānijas situāciju. Ja mēs gūsim panākumu šādu veidu projektos, tad ir tāds eh, Nīd Nīderlandiešu sakāvārds kurā mēs mēģinām, kas varētu atbilst apmēram, nē, nu labi, šis sakām vārds man ir pārāk sarežģīts, lai pateiktu angliski, bet katrā ziņā mēs varētu atrisināt divas problēmas vienlaicīgi, runājot vieglā valodā. Un te būtu vecā gadagājuma cilvēki, kuriem būtu vieglāk dzīvot eh, patstāvīgi, kā arī to varētu nodrošināt ar mazākām izmaksām. Un e, tas jau tika e, pārliecināts šajā Dānijas piemērā, un runājot arī par lauku apvidiem, tas varētu būt būtiski. Un iedvesmojoties no tiem e, piemēriem, kuru mēs varam, kurus mēs varam redzēt. Es ar lepnumu skatos, ka Dānija ir piemērs tam, ko mēģina uh, ieviest viesies eh, savienotās valstis un pētīt, ko tad viņi varētu pārņemt no tā. Mēģināsim saistīt šos jautājumus vairāk ar Eiropas iekšējo tirgu. Imko komitejas vārdā kolēģis Andrēs Švāps lūdzu. Komisārs Konts. Sākumā gribu teikt, ka ļoti augstu vērtēju jūsu darbu pēdējo piecu gadu laikā, respektēju to, jūs patiesi bijāt vienmēr ļoti drosmīgi. Šodien jūs drīzāk tā gludi runājat, varbūt, ka ir drusku jau vēlu. Uh, Bet, nu, konkrēti runāsim, Rubikungs, viņš jau ir devies prom, jautāja, uh, ko jūs darīsiet, ja viesabonēšanas divi uh, regulējumi priekšlikumi ne ne, eh, tiks ieviest veiksmīgi. Ko jūs darīsiet, ja eh, regulējums, tas, ko esam pieņēmuši, nedarbosies tā, kā patērētāji to sagaida? Vai jūs piedāvāsiet jaunu regulu, jeb nē? That... Vajadzētu apzināties, ka es esmu ļoti ieinteresēta, lai tie. Uh, tās vienošanās, ko mēs slēdzam, uh, nest rezultātus. Un vienošanās bija par jums, uh, komisiju un patērētājiem. Un galu galā šo um, vienošanos atbalstīja visas puses, arī tās puses, kas pie, piegādā šos pakalpojumus. Būtu jābūt skaidram, ka, um, ja jūs uh, nedarbojaties labi, tad. Uh, Uh, jūs nevarat vienkārši atgriezties nulles punktā. Šajā jautājumā mēs tiešām varam pierādīt, ka tam ir kaut kāda jēga. Man būtu ļoti žēl, ja puses nebūtu sapratušas šo te galveno domu, ka uh, tirgu jūs varat pelnīt. Uh, un pēc tam investēt. Ir jābūt iespējai prasīt zināmu cenu, un, protams, ir jābūt arī zināmai riska prēmijai. Tas ir tas, kā tas darbojas uh, pieprasījumu un piedāvājumu vidē. Tātad, ja tas tā ir, tad es varētu teikt, ka puses apzināsies, ka nav tā, ka tagad būs jauns komisārs un mēs varam vienkārši atkāpties. Tā nebūs. Nu, tā ir tāda pa pusē jā, nē atbilde. Nu, tad es pieņemu, ka tas ir nē. Tātad jūs negribat uh, nekādu regulu. Mans otrs jautājums tādēļ, vai jūs domājat, ja drīzāk, uh, tie regulātori, kādi ir, kādas norādes jūs viņiem dosiet, ja jūs nepieņemsiet kādu speciālu likumdošanu, lai viņi to jūsu vēlmi, lai tirgus funkcionētu uh, arī uh, atbilstoši uh, rīkoties, jo jūs jau viņiem varat dot rīkojumus. Tā nav pa pusē jā vai pa pusē nē atbilde. Nekādā ziņā. Es vienkārši uzticos pusēm kamēr tās nedod signālu, ka tām nevar uzticēties. Šajā gadījumā tāda bija vienošanās. Tāds bija sākums. Tātad pierādiet, ka jūs eh, pieņemat to, ka cenu līmenis dažādās kategorijās nav pieņemams ne komisijai, ne parlamentam, ne patērētājiem. Gal galā viņi eh, ne, nesaprata šo uh, ziņu, ziņojumu, bet eh, varbūt, ka saprat, bet viņi negribēja to izpildīt, un tad tas tika izdarīts, un tagad tas ir darīts jau divreiz, un es tiešām domāju, ka pusēm ir jāsaņem komisijas uzticība, lai tām būtu iespēja pierādīt, ka tās ir sapratuši šo vēstījumu. Un mēs eh, tad arī varēsim rīkoties ticami, bet vispirms ir jāļauj mēģināt. Ja tas neizdodas, un tad mums ir jāveic vidusposma pārskats un galīgais pārskats, kādas uh, uh, sekas ir visiem šiem pieņemtiem lēmumiem. Tātad, zināmā brīdī būs pienācis laiks uh, komunicēt ar šīm pusēm. Paldies juridiskās komitejas vārdā Galerkungs. Kundzies atvainojos. Paldies priekšsētāja kungs. Uh, komisāra amata kandidāts kundze. Es gribu uzdot uh, jautājumu juridiskās komitejas vārdā, ko šeit pārstāvu un ar kuru jūs noteikti tiksiet aicināta strādāt pie dažiem izšķirīgiem jautājumiem. Tātad digitalizācijas laikā kādi ir principiālie jūsu stratēģijas punkti, radot vienotu iekšēju digitālo tirgu, lai būtu tas ražos un kādas likumdošanas priekšlikumus jūs izteiksiet šajomā? šai kontekstā? Vai jūs redzat nepieciešamību uh, rūpniecības pusē, tādu kā telekom uzņēmumi, interneta piegādātāji, attiecībā uz to, kas uh, ir um, sakarā ar nelegālu uh, darbību internetā, kas pārkāpj autortiesības? Anyhow, um, illegality is not acceptable. Nelegāls darbības nav pieļaujamas nekādā ziņā. Tas ir tāds vispārīgs princips. Tas neatbilst noteikumiem un to nevar pieļaut. Tātad uh, runājot par uh, radošumu, šeit vajadzētu izvēlēties to pašu un varbūt vēl nopietnāku pieeju. Radošajā tirgu mums ir jāapzinās, ka vajadzētu būt līdzsvaram starp to, kas tiek piedāvāts un par ko ir jāmaksā. Un vairākumā gadījumu tam eh, jābūt eh, juridiskai pieejai bet, kā jau teicu, ciešā sadarbībā ar jūsu komiteju. Ja tas ir nepieciešams, tad uh, es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā arī to, ka lielākā daļa no pusēm šajā jomā ir pret pārāk striktu regulējumu, bet eh, ja tas veicina caurskatāmību un skaidrību, tad mums to vajadzētu darīt. Fokulīna. Vai ir papildi jautājums, kolēģis Fons? Paldies. Vēl uh, cits ļoti precīzs jautājums, kādi līdzekļi finansējumā būs, ko jūs izmantosiet, lai attīstītu Eiropēnu un šai uh, kontekstā vienošanos ar Google, uh, vai tā ir sagaidāma? Well, <laughs> I would be against the... Es uh, būtu pret konkurences noteikumiem, jo Google arī ir aktīvs šajā tirgū, un es eh, tiešām ticu konkurencei. Manuprāt, eh, konkurence uztur eh, šo te līdzsvaru starp pusēm, tās ir nomodā joprojām. Uh, Un tomēr uh, eh, Eiropānā ir ļoti laba iniciatīva. Es uzskatu, ka tā ir tikai sākuma posmā. Tur mēs raugāmies uz mūsu vēsturi, uz pagātni, bet mums ir jāturpina, un tad mēs saskarsimies ar šiem citiem aspektiem, jo tie nebūs tikai bezautori, jeb bāreņdarbi darbi Uh, un darbi, kur autori nav atrodami, bet uh, tas atkal būs jau autortāvs tiesību jautājums. Noformulēšu to pozitīvi. Googles aktīvi iesaistās šajā sektorā, un līdz ar to mums vajadzētu apzināties, ka tā ir angļu valoda. Un ja mēs vēlamies saglabāt šo te mūsu daudzveidīgo kultūru dažādajās valodās, tad mums vajadzētu pārtraukt šo aburto loku, jo pretējā gadījumā tas mums iet garām. Un viņus nevar vainot par to, ko viņi dara, jo viņi ir iesaistīti šajā tirgū, bet Eiropāna vajadzētu paturēt mūsu uzmanības centrā un vajadzētu uh, apstipr, apspriest un teikt citām pusēm, ka mēs nepieņemsim, ka Eiropāna paliks pie sasniegtā. Tai vajadzētu pacelties spārnos, ja tā var teikt. Līga Čačimakakis. Kolēģis Hacimarkakis, lūdzu. Komisārs kundze, paldies par jūsu ļoti labajām atbildēm līdz šim. Digitālajā plašsaziņas līdzekļi iespaido visu uh, plašsaziņas eh, ziņu. Cilvēki aizvien vairāk grib uh, lasīt online, ir gatavi uh, abonēt arī šos izdevumus, ir izmaiņas ļoti plašas. Uh, jo um, a, problēma ir uh, reklāmas ieņēmumi. Reklāmas ieņēmumi Eiropas Savienoteikti aizvien vairāk regulēti, jo mēs regulējam uh, reklāmu, lai arī tas arī ir izpausme brīvai viedokļu izpausmei, tā tiek ierobežot vai ļoti stipri regulēta. Tā ir viena daļa problēmas. Un otra problēma - liela daļa no online izdevumiem. Uh, uh, nāk caur Google, protams, jau vairāk nekā 50%. Un mans jautājums ir tāds, vai mediju daudzveidību jūs redzat apdraudētu, jo ja viņiem nebūs ieņēmumi, viņi vairs nevarēs radīt saturu. Ko jūs darīsiet, lai tam pretotos? Anyhow, be... Katrā ziņā mums ir jā, jāapzinās, kā. We, uh, are in favor and we should. Uh, mums ir mediju plurālisms, ko var dažādos apstākļos dažādi skatīt, kas ir cieši saistīts ar izteiksmes brīvību un cieši saistīts ar mūsu kultūru, demokrātiju. Un es varu atkārtot deklarāciju no, no E, kur tika pieņemta pagājušajā oktobrī par informācijas un izteiksmes, izteiksmes brīvību parlamentā. What I am absolutely... Es e, iedvesmojos no tā, kā pēc e, šīs pieredzes ar Ķīnu. That point, uh, that it is indeed um, a tik tiešām ir jāmeklē līdzsvars starp uh, izteiksmes brīvību un citām e, pamatvērtībām, kā nepilngadīgo aizsardzība, cilvēka cieņa. Un es domāju, eh, kā piemēram tas varētu nozīmēt likumdošana maz, nepilngadīgo aizsardzībai, privātuma aizsardzībai, cīņai pret uh, nelegālu saturu ir šie jautājumi jāiekļau mūsu darāmo darbu sarakstā, un tam ir jābūt vienam no jautājumiem, bet mēdī plurālisms man no, ir pozitīvs, pozitīvs eh, pasākums un kā dārga kmeris, kas mums ir jāsargā. Also ich freue mich, dass wir dann Esmu ļoti iepriecināta, ka mēs varēsim diskutēt arī par reklāmas aizliegumu jūsu portfeļu ietveros, jūsu darbības jomas ietveros. Jūs jau runājat par to online piedāvājums, saturs online uh, vietnēs tiek aizvien vairāk izmantots tādās uh, jūtīgās sfērēs, kā piemēram veselības aizsardzībā, un mēs saskaramies ar. Uh, fenomeni, ka cilvēki online grib vairāk uzzināt, vai tiešsaistē grib vairāk uzzināt par medikamentiem un viņu veselības stāvokli un saņem bieži vien uh, um, ne pa, uh, tiesus vai neusticams uh, um, ziņas. Jūsu priekšgāja Redings kundze runāja par uzticamiem uh, informācijas avotiem uh, tieši saitēs. Vai jūs, turp... vai jūs turpināsiet šo darbu? Ir ļoti svarīgi, ka tad, kad šis jautājums ir saistīts ar veselības aizsardzību un produkts ir bīstams, uh, kaitīgs, tas var būt ļoti bīstams. Danke, kolēģi Ivo. Paldies, nākošais kolēģis Ivo Belets. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir pagājusi praktiski gandrīz vesela stunda, bet uzdodošu vēlreiz jautājumu jūs dzimtajā valodā. Jūs varēsiet uzelpot un atbildēt arī dzimtajā valodā. Atcimar Kakis kungs tikko runāja par tiešsaistes saturu. Uh, Turpināšu šo jautājumu. Es um, esmu norūpējies par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Radošo profesiju um, pārstāvju uh, ieņēmumu samazinās visā šajā jomā. Viens no risinājumiem būtu abonements uh, tiešsaistē. Es zinu, ka jūs neatbalstat nodokļus un nodevas, bet varbūt, ka tas ir mazākais ļaunums. Kā jūs vērtējat šo uh, priekšlikumu? Um. I'm hesitating. So, um, uh, es svārstos. Um, ben het met u eens dat het een stukje. Tā tad uh, tā varētu būt uh, risinājuma daļa. Es drīzāk sveros uz to teikt, izskatīsim, pārbaudīsim šo iespēju, kādēļ ne. Bet no otras puses mums jāapzinās tas, kā uh, tas varētu tikt īstenots, kā šāda nodeva vai nodokļi varētu tikt ieviesti. Bet, nu, katrā gadījumā par šo jautājumu vajadzētu uh, padomāt, jo šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Papildu jautājums. Jā, ir ļoti interesanti tas, ko jūs sakat, un ļoti interesanti ir tas, uh, tādēļ um, nāk nākošo mēnešu laikā varētu mēs atgriezties pie šī jautājuma un diskutēt. Eiropas parlaments uh, nevēlas, lai interneta patērētāji tiktu izstumti vai aizliegta interneta uh, izlietošana nelegāls lejuplādēšanas dēļ. Par to jau mēs runājam. Mēs esam par tādu pakāpenisku pieju uh, patērētājiem um, varētu, teiksim, apjomu vai um, ātrumu um, ietekmēt, bet neatslēgt pilnībā internetu. Nu, tas varētu būt kā tāds iespējams uh, līdzeklis, kā jūs to redzat. Atbilde. Jā, jūs esat uh, radošs, bet, nu, daudzi jau ar to mm, ir, ar šo mm, tēzi ir pazīstami. Pirmkārt, gribu teikt, ka uh, uzklausīšana par ietvariem es esmu iepazinusies ar šo jautājumu. 138. grozījumā tiek piedāvāts risinājums, un šis grozījums numur 138 ietver sevī pamatelementus. Tie ir ļoti nozīmīgi punkti, kas katrā gadījumā rūpējas par to, ka, tiesībi, ka tiesības tiek garantētas. Tagad jautājums par to, kā īstenot jūsu priekšlikumu. Kādu ceļu mums vajadzētu iet? Mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas. Tādēļ jādomā par to, kā mēs varam visu to kombinēt arī ar šo 138. paragrāfu. Man liekas, tas ļoti saistoši un aizraujoši. Mijn eerste neiging is om te zeggen van. Tātad eh, sākumā es um, drīzāk slēdzos uz to, ka mums vajadzētu būt uh, piesardzīgiem visu to ieviešot. Un jūsu aicinājums 138. grozījumā vērtēju kā ļoti skaidru. Es zinu, ka ir ļoti liels darba ieguldījums um, investēts arī diskusijās ar padomi, bet nu domāju, ka mums vēl nedaudz uh, eh, jāpajautās, jāpagaida. Nākošais jautājums Grotskungs. Jūs runājat daudz par konkurenci, par uh, uzņēmumiem. Kopš 1. decembra spēkā ir stājies Lisabonas līgums, un līgums nosaka un uzsver to, ka pilsoņi vairāk jāiesaista eh, lēmu pieņemšanas procesos Eiropas Savienībā. Eiropas komisija pagājušo gadu laikā ir dar, darījusi daudz uh, e iesaistas jomā. Un es gribētu zināt, cik tālu um, jūs iesiet un kādu aktivitāti ierosināsiet, lai šo stratēģiju turpinātu, lai Eiropa kļūtu atklātāka, lai nebūtu tik daudz jautājumu zīmju, tādu, kāda ir jūsu piespraudi šodien pie jūsu tērpa. Uh, Tātad, ko jūs darīsiet, lai visa joma kļūtu atklātāka? Um, absol uh, absolūti. Jā, pilnīgi noteikti mēs turpināsim rīkoties tā kā līdz šim, un es meklēju angļu tulkojumu kādam nīderlandiešu vārdam. Be... Jā, lieliski. Tas būtu signāls. Uh, ka es saprastu jūs jautājumu. Jā, was möchten Sie konkrēt? Jā, ko konkrēti jūs vēlaties šajā jomā uh, veikt? No vienas puses pilsoņu iesaiste un no otras puses uh, lēmumu pieņemšanas saprotamība. Ja datu drošība ir garantēta, bet arī atbildība no institūciju puses. Uh, kādi ir konkrēti jūsu plāni? Kas ir jūsu darba kārtībā? announcing... Tad, kad mēs paziņojam, ka uh, simtprocentīgs uh, uh, platjoslas uh, pieslēgums būs pieejams, uh, laika grafiks ir 2013. gads, gads, tad mums ir ļoti skaidri jāsaka arī potenciāliem patērētājiem, kas notiks. Pretējā gadījumā tā ir tāda vienvirziena satiksme. Mums ir jāparūpējas par to, lai patērētāji apzinās, ka šis pakalpojums ir eh, pieejams un kā tas var ietekmēt viņu dzīvi, ka tā varētu būt ļoti pozitīva daļa viņu dzīvē, ka viņi varētu eh, gūt labumu gan savā personīgajā dzīvē, gan darbā. Tātad tas varētu mainīt to, uh, cilvēku dzīvi, kas to vēl tik ļoti neapzinās. Paldies, tagad Angelika Nīblere. Paldies, priekšstādātāj kungs. Komisāra amata kandidāts kundze. Uzmanīgi sako diskusijām. Un manā skatījumā ir vēl ļoti daudz atklātu jautājumu un maz konkrēts tika teikts. Vai būs šī uh, piesabunēšanas trīs regulas priekšlikums? Gribu jā vai nē dzirdēt, nevis daļai jā, daļai nē. Kas tiks darīts, lai saglabātu uh, sabalansētību vai starptautiskā līmenī jūs aizstāvēsiet to kompromisu, kādu ļoti sarežģīti uh, spējam sasniegt uh, Katrīnai Trautmanē arī uh, pateicoties, vai garantēsiet interneta neatkarību? Uh, kā sargāsiet viedokļu brīvību uh, internetā un uh, kāda būs politika frekvenču jomā. Jūs jau ilgi šeit uzstājaties, bet aizvien vēl nezinu, kādā virzienā mēs dosimies. Un vēl jautājums. Kolēģi jau runāja par to. Plat joslas interneta tīkla uh, plašāks uh, ieviešanas mehānisms. Kādus uh, um, kādus soļus jūs spērsiet, lai šī darbība būtu vēl eh, interesantāka Eiropā? Kā motivēsiet? About... Šķiet, ka ir diezgan daudz nesaprašanos, kad mēs runājam pārpratumu, kad mēs runājam par viesabu, viesabunēšanu. Un et, eh, eh, Vivian Rēdinga jums ziņoja, ka būs vidusposma pārskats, kas, kas būs uh, vasarā, pēc tam gadu vēlāk būs galīgais ziņojums, un es uzzināju, ka tāds, kad eh, jūs lūdzat eh, ziņojumu, tad šī ziņojuma secinājumi ir ļoti būtiski, vai politika ir pareizi eh, pie, piemērot, vai ir nepieciešams izmaiņas. Un ja es norādu, ka viesapanēšanas trīs Um, uh, direktīva būs, tad tas nenozīmē, ka uh, tas nozīmē, ka ar to tiek nosūtīts signāls, un mums vēl aizvien ir jāsk jāskat jautājums par datiem, uh, jautājums par izziņām, un vēl aizvien nav pilnīgi skaidrs, kas tad 2011. gada vasarā būs galīgais rezultāts tiem lēmumiem, kas, ko pieņēmāt jūs un komisija. Un Tādējādi es domāju, jūs nevarat prasīt no manis, lai es paziņotu tagad eh, viesabunēšanu trīs. Tā nevar būt šobrīd, jo katrā ziņā esmu pozitīvu tik tālu, cik tālu nav tāda rezultāta, kas liktu man mainīt viedokli, ka mēs, eh, ko mēs nevarētu tikt galā ar pusēm. Un ja to nevar izdarīt, tad es rīkošos un To es arī norādīju pilnīgi skaidri. Tīkla neutralitāte. Tālāk. Ir varbūt tikai viena atbilde - jā, un to atbalstu, un es jums eh, pieminēju nelielo ziņumu, kur es piezīmēju mazu, mazu sirsniņu par tīkla neutralitāti savā ziņojumā. Eh, Tieši saistes saturs. Mums ir jāapzinās, eh, kas tiek apdraudēts un var tikt apdraudēts jūs būtu tik tiešām varbūt pārsteigti, ja es eh, nāktu klājā citu paziņojumu, tas būtu pret manu pārliecību un jūtām. Bet tas nevar notikt bez reakcijas, ja, ja tieši saistes saturs ne, eh, neņem vērā pasargāšana, kas ir nepieciešama nepilngadīgajiem vai eh, citām iedzīvotāju grupām, vai kas ir pret cilvēka cieņu. Tad mums ir jārīkojās attiecībā uz tiešsaistes saturu. Platjosla, simtprocentīgs atbalsts, un es apzinos, ka es uzņemos risku, ka es saku šos vārdus, eh, ņemot vērā konkrēto grafiku, jūs varat Eh, mani, mani vainot, ja es kavēšos par pusgadu, un ja jūs mani būsiet atbalstījuši šajā pozīcijā, jūs varēsiet klauvēt pie manām durvīm un, un norādīt, kur tad, lūk, kur ir rakstiskā deklarācija eh, kuras sakarā mēs jums sniedzām simtprocentīgu atbalstu. Es uzņemos šo risku, es to, uz, es to uzziņu, uzņemos pilnā apziņā un atbildībā. Vēl gribētu uh, pajautāt viesabonēšanu. Es uzdevu jautājumu pieņemot, uh, ko jūs darīsiet, ja analīze parādīs, ka tirgi nefunkcionē. Uh, Un jūs sakat, ka jūs darbosieties, bet mans jautājums ir, ko jūs konkrēti domājat ar šiem uh, vārdiem jūs darbosieties? Tas ir arī tas, par ko kolēģi uh, strādāja un par platjoslas infrastruktūru. Komisāram at kandidāti, jūs agrākajā atbildībā jums bija ļoti daudz rūpniecības politikas pakļauts. Jūs daudzas uzņemas sadalījāt, pārstruktūrējāt tirgus ļoti veiksmīgi. Es tam piekrītu. Uh, tie instrumenti, kādi jums kā konkurences komisārai bija, nebūs pieejami. Tādēļ konkrēti mans jautājums, ar kādiem pasākumiem jūs sāksiet darboties, lai veicinātu platjoslu interesi? Jums ir nepieciešami šie globālie aktieri, lai investētu kādus, um, kādus uh, pozitīvos punktus jūs radīsiet, kā iedrošināsiet, uzmundrināsiet investēt roaming conclusions from. Domājieties, eh, viesabonēšanas secinājums 2011. gadījumā ziņojumā, ka tie ir katastrofāli negatīvi, mērķi nav sasniegti. Tāda tirgus pusēm ir jāapzinās, ka mēs rīkosimies, un tad būs viesabonēšana 3 bet esmu pozitīvi noskaņota savās eh, gaidās un cerībās, un, protams, tas ir atkarīgs no tā, kādi ir rezultāti galīgajā ziņojumā. Iedomājieties, ka tas nav pozitīvs, vai atsevišķos pozitīv, aspektos tas nav pozitīvs. Tādā gadījumā es gribu zināt, kur ir problēma, kādi varētu būt risinājumi un kāda veida risinājumi mums ar ko ir. Eh, E, kādi ir jāmeklē, lai mēs nonāktu pie situācijas tādas, ka patērētājs maksā par pakalpojumu, bet ne galēģā un ekstremālā veidā, ka viņš maksā par pakalpojumu normālā veidā, kur mēs varam aizstāvēt atkarībā no tā, kādi, tā tad, kā jau es teicu, kādi ir ziņojuma galda rezultāti. Un tad, kad jūs um, sacījāt, ka konkurences eh, komisārs un šī amats, ka tās ir, eh, ka ir lielas atšķirības eh, instrumentu ziņā. Es pilnīgi piekrītu, tomēr nevajag pārāk zēmu nomēr, novērtēt lietas. Arī konkurence amatāši tas nebija tikai ar sodiem un tam līdzīgiem līdzekļiem, bet uh, Daudzās vietās, kur instrumentu mums nebija, mēs varējām nonākt pie rezultāta ar komunicēšanu, un ja jums ir labi argumenti, tad ja vien pretējā puse neapzinās saturu argumentiem, tad tomēr lielākajā daļā gadījumu jūs varat eh, gūt eh, produktīvu reakciju. Makis. Tagad uh, Merkīs kundze. Krūs jautājumu, mans jautājums noslēgā uh, ir tāds sociāldemokrātu uh, frakcija lielas rūpes jūsu. Uh, Nostāju mēs uh, runājam daudz par tehniku, nostājiem, bet es neko nedzirdēju par cilvēkiem. Es nedzirdēju neko par darba vietām, es arī neko nedzirdēju par a, tām lielajām iespējām, kādu tieši jūsu a, darba joma piedāvā, lai pārvarētu ekonomikas un finanšu krīzi. Un otrs jautājums, visdrīzāk vienkārši jūs skatījumā, kad pārtrauksiet Microsoft hegemoniju Eiropas komisijā, tā kā ir izdarīts jau visā Eiropā? Es saskaros ar problēmu priekšsēdētāji. Es pilnīgi skaidri apzinos, bet tas uh, neiet cauri un man ir žēl. Savās sākotnējās piezīmēs, savā ievadrunā es runāju par to, ka šī digitālā darba kārtība ir patērētājiem un pilsonim Eiropā. Un tas ir tas īzais punkts. Nākamais solis, ko es spēru, es ilustrēju ar šiem dažādiem jautājumiem, kurus varētu ņemt vērā, to īstenojot pilsonim. Un runājot par e-veselību, es minēju uh, bieži tagad Dānijas piemēru, bet uh, tas ir tiešām viens no šiem jautājumiem. Vecāka gadgājuma cilvēki, tas arī varētu svarīgi būt šiem cilvēkiem, kas noveco, kuri lielākajā daļā gadījumu labprātāk dzīvotu uh, patstāvīgi un nevis dzīvotu veco ļaužu namā, un šādas iespējas viņiem varētu piedāvāt ja ir šāds komunikācijas jautājums un ja ir infrastruktūra, kuras ietveros var ņemt vērā šīs īpašības vajadzības. Es pieskāros izglītībai, es runāju par uh, šiem visiem cilvēkiem, tāpēc priekšsādātāja kungs, es nezinu, ko vēl es varu darīt, lai parādītu, izskaidrotu. Un jūs varat man daudz ko pārmest, bet šajā konkurences politikas portfelī uh, Es domāju, ka es diezgan veiksmīgi esmu strādājusi uh, cilvēkiem uz ielas veikalā paskaidrojot, tad, kad viņi man prasa, ko tad jūs darāt savā darbā, tā tas bija sākumā, un tagad uh, viņi ļoti daudz no viņiem apzinās, ka konkurences politika galu galā ir patērētājiem, tas nāk par labu patērētājiem. Darba vietas, jā, mēs runājam par ekonomiku, mēs runājam par darba vietām, un es minēju uh, darba vietas, uh, ekonomiku, mazos vidējos uzņēmumus. Tātad uh, es nedaudz esmu saskumusi, ka šis uh, vēstījums līdz jums nav nonācis, bet uh, paldies par jūsu teikto, un tagad es ceru, ka sākumā un beigās man būs iespēja teikt, ka digitālā darba kārtība tās centrā ir cilvēks, uh, un apstākļi, eh, kādā dzīvo cilvēks Eiropā. Vēl uh, eh, papildi jautājums. Vai varu vēlreiz atgādināt, ka cilvēki ir jūsu politikas uh, prioritātes sākumā cilvēki, visu citu, pēd, citu iespēju uh, priekšgalā? uzņēmumu iespējas, vienādas iespējas, tas ir nozīmīgi, bet cilvēki ir tas svarīgākais mūsu Skatījumā svarīgi ir cilvēku un kultūra, un, protams, ka došu jums laiku arī atbildēt uz otru jautājumu. Paldies! Acīm redzot, ir uh, nesaprašanās, ja tiek domāts par to, ka runājot par uzņēmumiem, es nedomāju cilvēkus. Uzņēmumi arī ir uh, cilvēku. Uzņēmums nav kaut kas abstrakts, pie kā nepiedara darba vietas es rūpējos par darba vietām, par ģimenēm, kas dzīvo no uh, ieņēmumiem no darba un ir atkarīgi no darba vietām. Jūs varat tiešām būt droši, ka cilvēks ir manu rūpju centrā. Mm, tā ir prioritāte. Citādi es nestrādātu uh, politikā. Tagad par Microsoft. Jā, jums ir taisnība. Varat būt droši, ka pievērsīsimies šim jautājumam komisijā. Uh, Arī pagājušā sasaukuma laikā mēs mm, to jau darījām. Protams, ka nevaram rīkoties tā, ka neīstenojamam to, ko paši aizstāvam. Un attiecībā uz Microsoft jūs patiesi varat būt droši par to, ka a, arī a, atvērtā koda a, programmatūra m, mm, Eiropas institūcijām arī jābūt aktīvām. Paldies! Priekšsētājs. Visi jautājumi ir uzdoti, atbildes ir sniegtas. Un tā kā noteikumos ir paredzēts un kā mēs esam par to vienojušies, noslēgumā Krūskundzei ir uh, iespēja piecas minūtes skaidrot viņas pozīciju vai svarīgs jautājums, ja viņa to vēlētos. Un uh, tad uh, šī uzklausīšana būs noslēgta. Lūdzu, Krūskundze, jums vārds. Really... E, priekšsēdētāji, es tik tiešām augsti vērtēju to, ka man atkal tiek dots vārds. Un, lai virzītu digitālo darbu kārtību uz priekšu, mums ir jāpārdomā savs domāšanas veids. Es vēlos pateikties jums, komitejas deputāti, par jūsu uzdotajiem jautājumiem un par jūsu izskanējušiem viedokļiem. Uh, Eiropas ekonomikas un sociālais modelis atrodas eh, krustcelēs, un mums ir steidzami jāmeklē jauni ceļi, kā mēs varam veicināt ekonomikas izaugsmi un eh, veicināt mūsu kopienas. Un tajā pašā laikā Eiropas pilsoņiem uzņēmējiem. Uzņēmēji eh, raugās uz mums, lai mēs palīdzētu padarīt viņu dzīves kaut mazliet vieglākas un labākas. Un tas varētu būt, ja tas ir nedaudz vairāk kā mazliet, tad labi. Uh, Un digitālā darba kārtība ir viena no atslēgām šeit. Izaicinājumi ir ārkārtīgi daudz un plaši, bet sadarbībā ar priekšsēdētāju Barosu, ar jums Eiropas parlamentu, ar priekšsēdētāju atbalstu ļoti daudz var panākt un sasniegt tuvāko piecu gadu laikā. Ar nosacījumu, protams, ka es, ja, ja es tieku optimist, eh, apstiprināt šajā amatā. Optimists manī strādās pie Eiropas stiprības. Reālists manī pat, paturēs prātā to, ka mēs nevaram palikt mierā nevienu minūti. Un pragmatiķis manī uzklausīs visus tos, kuriem ir labas idejas, lai varētu eh, virzīt uz priekšu debitā, digitālo darbu kārtību. Un es gribētu atgādināt tos eh, sešas sadaļas, kuras es ieskicēju savas uzstāšanās sākumā. Izpēt un inovācija pirmkārt, otrkārt infrastruktūras, treškārt uzticība un drošība, ceturtkārt pie, piekļuva un iemaņas, piektkārt eh, sadarbība un atvērtie standarti un sestkārt tiešsaistes vienotais tirgus, vēršot uzmanību uzmanību uz šiem sešiem jautājumiem, mēs um, Eiropai piešķirsim vislabākās panākuma iespējas pasaules tirgos, un tas palīdzēs uh, veidot eh, izaugsmes paudzi un darbu Eiropā. Jūs, es sapņoju dažkārt par lietām, kādas jūs redzat lietas un uzdot sev jautājumu, kāpēc. Uh, es sapņoju par lietām un uzdod sev jautājumu, kāpēc gan ne? Priekšsēdētāji, es domāju, kā kopā, ja jūs mani atbalstīsiet, mēs varam nodrošināt izmaiņas un kā pārliecināt Eiropieci. Es lūdzu jūs atbalstu, lai gūtu iespēju veidot patiesi Eiropeisku digitālo darba kārtību. Herzlichen, herzlichen Dank, Frau. Sirsnīgs paldies, Krūzkunds, par jūsu atbildējumu, par laiku, par iesaisti. Paldies kolēģiem, kolēģiem par jautājumiem. Līdz ar to esam noslēguši uzklausīšanu, bet nu nepavisam pabeiguši, jo koordinātori tiksies pulksnes 20. Tur, kur jau vienojāmies, viņi strādās arī tālāk. Un visiem citiem kolēģiem jauku vakaru.